gribētu eh, saukt, um, sveikt mūsu vidū padomus priekšsēdētāju Donaldu Tusku un dodu viņam arī uzreiz vārdu. Lūdzu. Paldies. Priekšsēdētāji, Eiropas parlamenta deputāti. Pēdējā Eiropadome bija ļoti sarežģīta. Un pat eh, neskatoties uz to, ka mums izdevās eh, panākt kopēju risinājumu, uh, Laiks rādīs, kā attīstīcija, jo Lielbritānijā notiks referendums par to, vai Lielbritānija paliks vai nē Eiropas Savienībā. Tikai Lielbritānijas pilsoņi var uh, to izlemt. No mūsu puses mēs varējām vienoties par uh, jaunu vienošanos tam, lai Lielbritānija varētu palikt Eiropas Savienībā, un mēs to izdarījām. 28 valstu un valdību vadītāji vienprātīgi vienojās un pieņēma uh, uh, juridiski saistošu vienošanos par Lielbritānijas palikšanu Eiropas Savienībā. Šis lēmums atbilst līgumiem, un to nevar anulēt Eiropas tiesa. Tomēr tas stāsies spēkā tikai tad, ja Lielbritānijas pilsoņi nobalsos par palikšanu Eiropas Savienībā. Ja viņi nobalsos par izstāšanos, tad šī vienošanās vairs neeksistēs. Mēs vienojāmies rīkoties tādā veidā, lai nekādi netiktu skartas Eiropas Savienības pamatiesības, proti uh, pārvietošanās brīvība un nediskriminācijas princips. Tāpat arī mēs nevēlējāmies nekādā veidā ietekmēt tālāko Eiropas monetārās savienības attīstību. Ja man būtu bijušas jau kādas šaubas par to, es noteikti nebūtu parakstījušiem šādas, šādas vienošanās. Uh, Neskatoties uz eh, dažādām grūtībām, eh, vadītāji neaizgāja no sarunu galda, jo mēs visi apzinājāmies, kas ir likts uz kārts, proti te ir runa par Lielbritānijas palikšanu Eiropas Savienībā un par tālāko Eiropas ģeopolitiku. Šeit es vēlētos paust sirsnīgu pateicību prezidentam Junkeram, visiem viņa darbiniekiem, ar kuriem mēs strādājām plecu pie pleca šī procesa laikā. Es vēlētos pateikties arī parlamenta sarunu vedējiem, kas bija iesaistīti sarunu vešanā un kas ļoti uh, efektīvi sasniedz savus mērķus. Es patiešām uzskatu, ka tas mums ir vajadzīgs, proti mums ir jāiesaista Eiropas parlaments uh, pilnībā šajos procesos. Es vienmēr atcerēšos šīs izšķirošās sarunas ar priekšsēdētāju Šulcu, ar grupu vadītāju Ferhofštatu, uh, un tāpat arī godāmiem kolēģiem Agvaltierī un Broku. Tikai pateicoties jums, mēs šajā līgumā varējām ņemt vērā Eiropas Savienības intereses kopumā. Bez jūsu palīdzības šī vienošanās nebūtu bijusi iespējama. Paldies! Eiropas Savienība respektēja Lielbritānijas tautas lēmumu. Ja vairākums nobalsos par izstāšanos, tad tas arī notiks. Tas Eiropu izmainīs uz mūžīgiem laikiem. Tās būs sliktas izmaiņas. Protams, tas ir mans personīgais viedoklis. Premjerministrs Kamerons pārstāja palātā pirmdien teica, ka pašlaik nav īstais laiks sadalīt rietumus. Es viņam varu tikai un vienīgi piekrist. This is To... Tieši tāpēc es darīju visu, kas bija manos spēkos, lai to nepieļautu. No otras puses, ja Lielbritānija izvēlēsies palikt, es ceru, ka šis parlaments nodrošinās, ka šī vienošanās tiek pārveidota vajadzīgajos tiesību aktos, kas stāsies spēkā. Godājumie deputāti, tagad pievērsīšos migrācijas krīzei. Vadītāji vienojās, ka mūsu kopējais rīcības plāns ar Turciju ir un paliek prioritāte. Mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu, ka šis plāns izdodas. Tas nozīmē, ka šie lielie skaitļi, ar kuriem mēs vēl ar vien saskaramies, pavisam drīz saruks. Tieši tāpēc mēs arī nolēmām organizēt īpašu sanāksmi ar Turciju 7. martā. Diskusijas vadītāju starpā galvenokārt eh, saistījās ar vienprātības atrašanu krīzes laikā. Lai to izdarītu, mums vajadzētu beigt strīdēties par A, B un C plāniem. Tam nav nekādas jēgas, jo tas rada tikai šķelšanos Eiropā, un tas mums nekādā veidā neļauj pietuvoties risinājumam. Tā vietā mums vajadzētu uh, apkopot dažādas pieejas nav nekādu labu alternatīvu visaptverošam Eiropas plānam. Otrakārt, Eiropas atbilde nav tikai risinājumi, kas tiek izvēlēti Briselē. Šī atbilde ir arī lēmumi, kas tiek pieņemti galvaspilsētās. Tas mums ir jāakceptē. Taču vienlaicīgi mums vajadzētu mēģināt uzlabot šo lēmumu koordinēšanu. Eiropas Savienība uh, ir izveidota, lai nodrošinātu sadarbību. Un noslēgumā mums ir jārespektē tie noteikumi un likumi, kurus kopīgi esam pieņēmuši. Tas attiecas gan uz lēmumiem par pārvietošanu, gan arī uz nepieciešamību atgriezties pie situācijas, kur visas Schengenas zonas valstis pilnībā piemēro Schengenas robežu kodeksu. Nav nekādu šaubu, ka mums ir jāatjauno Schengena. Tas, protams, maksās, e, tas prasīs lielus pūliņus arī politiskā ziņā. Iespējams, būs valstis, kas netiks galā ar šo izaicinājumu, taču Eiropa tām palīdzēs. Mums ir jāinvestē Schengenā. Mēs nedrīkstam investēt Schengenas sabrukumā. Its future will be one of the key issues. Šengenas nākotne būs viens no svarīgākajiem jautājumiem, par kuriem apspriedīsies vadītāji 7. martā. Tāpat arī vadītāji vienojās, ka ir jāsaglabā humanitārā palīdzība Sīrijai un sīriešiem šajā reģionā. Mēs eh, atbalstām donoru konferenci Londonā, kur divas trešdaļas no solījumiem nāca no Eiropas. Vadītāji vienojās, ka vajadzētu rīkoties ātri, lai atbrīvotu 3,5 miljārdus eiro, kas tika apsolīti 2016. gadam. Tāpat arī 3 miljārdus eiro, kas uh, tika apsolīti, lai palīdzētu bēgļiem Turcijā. Tā nav tikai Eiropas atbildība, tāpēc es uh, mēģināšu panākt globālu reakciju uz šo krīzi G7 un G20 sanāksmēs, kas norisināsies vēlāk šogad. Noslēgumā es gribētu izteikt aicinājumu Nevajadzētu būt tā, ka mēs eh, tagad ļausim eh, visu sasniegto eh, sagraut. Pašlaik Eiropas vēsturē ir pienākuši visbīstamākie laiki. Mums ir jāru, jārīkojas ar apņēmību, un es paļaujos uz jūsu atbalstu. Paldies! Pilnank. Paldies padomas priekšsarētājiem. Tagad komisijas vārdā komisijas priekšsarētājs Junkerkungs. Godātais priekšsēdētāja kungs. Kopā ar mūsu britu draugiem mums bija debates, kas bija sarežģītas un kas prasīja laiku. Sarunas bija tiešām grūtas, bet beigās mums e, izdevās e, vienoties. Tātad 27 dalībvalstis un Lielbritānija vienojās, ka Eiropa spēja pieņemt lēmumus arī šādās situācijās, kad tai nākas saskarties ar ļoti lieliem sarežģījumiem. Es šeit gribētu jo īpaši pateikties priekšādētām Tuskam, kas eh, ļoti efektīvi un mierīgi piedalījās diskusijās, eleganti vadīja debates. Tāpat es gribētu pateikties priekšsēdētājiem Šulcam un Eiropas parlamentā šerpām, bez kuriem un bez kuru iedvesmas šie rezultāti nebūtu bijuši tādi, kādi tie tagad ir. Mēs um, vienojāmies ar Lielbritāniju, un Lielbritānijas premjers ieguva maksimālo, ko viņš vispār varēja cerēt iegūt. Un pārējās dalība valstis piedāvāja maksimālo, ko mēs varējām piedāvāt. Tātad šī vienošanās ar Lielbritāniju ir godīga, tā ir līdzsvarota un tā respektē Eiropas Savienības pamatprincipus, un vienlaicīgi tāpat tiek ņemtas vērā arī bāžas un ieteikumi, ko pauda Lielbritānija. Es uzskatu, ka Lielbritānijas tauta, kas uh, vēstures gaitā ir pierādījusi gan savu drosmi, gan savu gudrību, uh, pateiks jā šim nolīgumam, ko mēs esam panākuši ar Lielbritāniju. Komisija tiklīdz Lielbritānija būs apstiprinājusi šo vienošanos, iesniegs parlamentam un padomai attiecīgos tiesību tekstus, eh, tiesību aktu tekstus, jo īpaši, eh, kur ir runa par vienošanos par sociālajiem jautājumiem. Mēs atgriezīsimies pie šī punkta, uh, tik līdz eh, komisijas likumdošanas priekšlikumi tiks iesniegti. Protams, ka pēdējā reizē padomē mēs runājam arī par migrāciju un bēgļu jautājumiem. Jums nebūs paslīdējis garām tas, ka Eiropa skaidri apstiprināja to, eh, ko iepriekš eh, Eiropa doma bija lēmusi tagad ir nepieciešams arī lemto adekvāti īstenot. Tādēļ 7. martā notiks nākamais samits, tiekoties ne tikai ar Turcijas e, kolēģiem, bet arī 28 dalību valstu vidū, lemjot par to, kā mēs pēc iespējas ātrāk varam īstenot Schengens protokolu. Eiropadome ir skaidri darījusi zināmu to, ka tikai Eiropas pieeja būs mētiecīga un nesīs augļus attiecībā uz migrācijas krīzi. Un tas jādara novēršot visus šķēršļus. Komisija šobrīd strīdas ar Austriju. Austrija ir valsts, ko es tiešām mīlu. Un to nevajadzētu uztvert kā īpašu akciju pret Austriju. Austrija ir ļoti daudz ko darījusi pagātnē bēgļu jautājumā. Šobrīd mēs ar kolēģiem uh, cenšamies tikt skaidrībā par to, kā to labāk arī īstenot. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Pienāk. Paldies! Tālāk Eiropas Tautas partijas eh, vārdā tās priekšsēdētājs Vēberkungs. Paldies, darbie kolēģi! Situācija, kurā šobrīd atrodas Eiropa, mūs ietver karš Ukrainā, Libijā, Sīrijā. Putinu pusē mēs redzam nacionālu imperialismu. T ļoti neliela izaugsme Eiropā ir novērojama. Vesela paudze jauniešu meklē darba vietas, meklē perspektīvas savai dzīvei. Un, godīgi sakot, paskaroties uz šo situāciju, ir grūti saskatīt, ka iepriekšējā Eiropadomas sanāksmē uh, tik tiešām par eh, Londonas Citijas interesēm vai bērnu pabalstu taisnīgumu Eiropas Savienībā, nu tas eh, acīm redzot bija tie eh, svarīgākie temati Eiropā. Nezinu, vai var teikt, ka prioritātes ir pareizi uzstādītas. Diemžēl tas tā ir, ka mēs esam spiesti diskutēt šo jautājumu, jo Briti ir izteikuši šādu vēlmi. Lielbritānija bija īpašās prasības, par kurām bija jādiskutē. Jā Un es teikšu, nu, labi, ka mums ir šobrīd eh, risinājums, rezultāts, un labi, ka mēs varam to atbalstīt. Devits Kamerons ir licis priekšā savus ierosinājus, cīnījās un panācu, panāca zolīdus rezultāts, ko vest mājās. Mēs, EPP, atbalstam šo vienošanos pēc būtības. Uh, Un skaidri arī sakam, ka ja Lielbritānijas pilsoņi izlēmsies, izlēms eh, par palikšanu Eiropas Savienībā, EPP frakcija būs eh, labs partneris eh, šo normu īstenošanā. Un vēl viena lieta, kas ir skaidri jāpasaka, rezultāts tiks respektēts tie, kas Lielbritānijā braukā apkārt un saka, ka balsojot nē, būs tālākas sarunas, lai dabūtu vēl labākus rezultātus, tiem jāpasaka ir, ka īpašās e, vienošanās teksts ir uz galda, un tagad Lielbritānijai ir jāizlem, kā rīkoties. No mūsu puses mēs neatbalstam nekādas tālākās sarunas. Godātie kolēģi, Britiem tagad ir jāizlemj Protams, ka šeit ir arī eh, ar patiesību manipulēts. Farāģis kungs saka, ka izstāšanās būs daudz labāk Lielbritānija. Jautājums tad, kāpēc tad eh, Vācija ir lielākā ekonomika, kaut arī atrodas Eiropas Savienības eh, sastāvā? Kāpēc Ķīna, Indija, amerikāņi lūdz Britus palikt Eiropas Savienībā, jo labāk ir strādāt šādā veidā ar partneriem, un Nigels Ferečs apgalvo, ka 5000 ārvalstu kaujinieki, eh, nu, īstenībā viņš šos datus ņem no Eiropola, jo savādāk viņam nemaz nebūtu pat šādu skaitļu viņa rīcībā. Un Eiropola šefs Vainraids skaidri sacīja, ka drošības ziņā Britiem būs daudz problēmu eh, izstājoties no Eiropas Savienības. Un uh, e, Naģels Ferečs uh, stāsta nepatiesības un maldina cilvēkus. Bet otra lieta, kurš, pri, kurš priecāsies, kad Briti izstāsies? Putins priecāsies un teroristi priecāsies, jo viņiem tad būs vienkāršāk savas lietas darīt, šķelt Eiropu un radīt nedrošību. Un trešais, mēs varam tikai izteikt uzaicinājumu uzaicinām darīt šīs lietas kopīgi. Mēs dzīvojam laikā, kas pieredz lielu nedrošību, un tad, es domāju, visi saprātīgie cilvēki to redz. Šķelšanās Eiropā rada vājāku Eiropu, un mums būs grūtāk reaģēt uz notiekušo, tāpēc es aicinu Britu iedzīvotājs arī nākotnē palikt kopā ar mums. Godātie kolēģi, vēl kāds teikums vai divi par migrāciju. Ko lai saka, komisijas priekšsēdētājs labi to aprakstīja, ka tas jau ir izsiticis eh, apstiprināts. Nu, man prieks, ka tas ir apstiprināts, bet man jāsaka, ka, diemžēl, mēs redzam daudz nacionālā egoisma un partiju egoisma. Visās partijās tas man jāpapildina. Un skatoties pozitīvi šīm lietām, jāsaka, ka saistības, kas ir uzņemtas, ir skaidras, e, Eiropas robežas ir jāsargā, uh, NATO, eh, NATO iniciatīva Egejas jūrā ir jāatbalsta un ir skaidrs, ka tie, kas Alepo bēg šobrīd no Krievu eh, bombardēšanas, šie cilvēki nedrīkst palikt pie Sīrijas-Turcijas robežas. Mēs nevaram prasīt atvērt no vienas puses robežu Turcijai, bet no otras puses slēgt Grieķijas eh, robežu. Tas nebūtu humanitāro interešu uh, ietvaros. Abas lietas sadara kopā. No vienas puses stiprināt robežas, bet no otras puses parādīt arī gatavību palīdzēt. Pietiek runāt, svarīgi tagad ir rīkoties un noslēgumā vēršos pie iedzīvotājiem. Bertelsman eh, fonds publicēja nesen eh, reprezentatīvu pētījumu Eiropā, kur iedzīvotāji tika aptaujāti ne jau politiķi, kur atbildēs tika teikts, ka 79% no eiropiešiem vēlas, lai mēs saglabājam ceļošanas brīvību Eiropā. To vēlas arī 60% britu. Un 79% tikpat liels skaits Eiropas iedzīvotāji vēlas, lai mēs palīdzam bēgļiem. Un to kopīgi arī atrisinām. Eiropas iedzīvotāji dažkārt ir gudrāki nekā daži politiķi. Paldies! Vēberkungs, Kārverkungs vēlas uzdot jums jautājumu. Lūdzu, Kārverkungs. Paldies, Vēberkungs. Vai jūs varat atkārtot pareizi? Tas, kas ir panākts vienošanās, ir gala rezultāts. Apvienotāja karalistē cilvēki rada iespaidu Britu elektorātam, ka būs referendums un ja būs nē, tad varēs tālāk vēl turpināt sarunas. Vai jūs varat apstiprināt vēlreiz, ka sarunas ir beigušās un nekādas sarunas neturpināsies? Paldies! Wenn Sie eine, wenn Sie eine Ja jums ir nepieciešams precizējums par to, ko es jau sacīju, es, manuprāt, to ļoti precīzi jau pateicu, es to esmu gatavs darīt vēlreiz. Piedāvājums ir uz galda, un tas ir piedāvājums abām pusēm. Jūs jau zināt, kā ir ar kompromisu. Abās pusēs ir neliela piekāpšanās, nu tāds ir kompromiss pēc būtības. Uh, Abas puses ir centušās panākt vienošanās. Šis ir labs priekšlikums, tas ir uz galda pieejams, tas ir tas piedāvājums, ko Eiropa izdara šobrīd Britu iedzīvotājiem, un Kamerons un visi citi, kas tagad ir pārpalikšana Eiropā, cerams, pārliecinās iedzīvotājs, un ja balsojums būs nē, eh, rezultāts būs nē, tad tālāk sarunas nebūs. Paldies! Tālāk sociāldemokrāta frakcijas vārdā Pitēlis kungs. Paldies, priekšsarētāji! Ļaujiet man eh, manas grupas vārdā pavisam skaidri sacīt, ka apvienotai karalistē ir jāpaliek Eiropas Savienībā. Ne tikai ērtības labad. Mēs visi zinām, ka šis Brexit, iespējamā Britu izstāšanās, būs kā solis tumsā. Tam ir savas sekas arī. Pirmkārt jau pašiem Britiem Bet šī nav tāda ērtības eh, labad veikta laulība. Britiem ir jāpaliek Eiropas Savienībā, jo Lielbritānija ir neatņemama Eiropas daļa. Mums ir kopīga vēsture, kopīga kultūra, mums ir tik daudz kopīgā. Bez Londonas, bez apvienotās karalistes Eiropa nebūtu tāda, kāda tā bijusi visu laiku pateicoties vienošanos, kas panākta piekdien, es vēlos pateikt arī paldies eh, priekšsēdētājiem Šulcam, priekšsēdētājiem Junkaram un eh, manam draugam padomē. Tāpat vēlos pilnīgi skaidri pateikt, ka mūs par ķīlniekiem gan nevarēs izmantot, izjaucot Toriju partijā līdzsvaru. Tas nav pieļaujama, ka tagad nedēļās tiek uh, tērētas eh, padomē, lai eh, diskutētu par eh, niansēm. Mums ir jāsaglabā brīvu pārvietošanās iedzīvotājiem Eiropas Savienībā un citi aktuāli jautājumi. Bet viens aspekts man gan nepārliecina - sociālā dimensija. Nu, iedomājieties divus jauniešus, abi ir eiropieši, abi dara vienādu darbu, bet ir risks, ka viens no šiem jauniešiem tādēļ, ka nav britu izcelsmes, būs ar mazākām tiesībām nekā otrs, un tā jau ir diskriminācija. Kaut arī es ceru, un ļoti ceru, es pat teiktu, ka šādas situācija nebūs ka pēc referenduma komisija skaidri definē šīs lietas. Mums ir skaidri principi, ir lietas, pret kurām ir jāizturas ļoti rūpīgi, jo savādāk pastāv bažas, ka var rasties negatīvs seks. Mēs nevēlamies atšķirīgu attieksmi pret iedzīvotājiem Eiropas Savienībā. Mums ir jācīnās par to, lai Briti paliktu ar mums, bet ar visu cieņu Britu iedzīvotājiem es teikšu, ka tas ir viņu un tikai viņu ziņā izdarīt šo izvēli. Un to es saku ar visu lielāko cieņu. Jūs esat bijuši kā līderi pasaulē, apvienotā karaliste ir ļoti daudz ko darījusi miera un demokrātijas aizstāvībai. Šīs vērtības ir jūsu asinsritē. Labākā vieta, kur izpildīt šos principus un aizstāvēt šīs vērtības ar Eiropas Savienības iekšienē kopā ar jūsu partneriem. Un mēs varam cīnīties ar izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies šajā baiļu pilnajā pasaulē, saskaroties ar globalizācijas sekām, visām skumjām un negatīvajām emocijām jāsaka, ka uh, vienotība savienībā ir liels spēka avots. Paldies! Paldies, Pitēlis kungs. Beten uh, kungs vēlas uzdot jums jautājumu. Jā, virš. Ok, jā, Beten, jā. Thank you very much. Paldies, priekšsarētāji, paldies, Pitēlis kungs. Tagad man vajag precizējumu. Es klausījos jūsu sacīto, un ja es pareizi sapratu jūsu sacīto, tad jūs sakat, ka nedrīkst būt diskriminācijā sociālajās tiesībās. Lai kāds būtu vienošanās saturs, tur tomēr ir rakstīts, ka mēs varam Ehm, maksāt bērnu pabalstu atbilstoši tā, tām likmēm, kas ir viņu dalību valstī, nevis mūsējā. Tā būtu diskriminācija. Un, ja es pareizi sapratu, jūs sacījāt, redzēsim, kas notiks, kad šī likumdošana izies cauri parlamentam. Vai jūs gribat teikt, ka tad šī likumdošana varētu būt atšķirīga no tā, kas ierakstīts vienošanās te tekstā? Bet iepriekšējā runātāja teica, ka nekas nemainīsies. Tad kaut kas mainīsies vai nemainīsies? lei un parlamentāri europei conosce. Paldies! Jūs taču esat parlamenta deputāts. Jūs zinat, kāds ir eh, reglaments parlamentā. Es neko neizgudroju. Tad, kad mēs paužam šīs cerības, ka Briti referendumā balsos pār palikšanu Eiropas Savienībā, Eiropas komisijai būs jāiesniedz parlamentām, kā likumdevējam, īstenošanas lēmums. Un tajā brīdī mēs tad iepazīsimies ar viņiem, debatēsim par viņiem. Parlamentam ir tiesības pieņemt savus lēmumus. Mēs nevaram šobrīd jau iepriekš pateikt, kā mēs balsosim par ko. Tad, kad būs konkrēts priekšlikums, tad mēs to arī izskatīsim konstruktīvā veidā. Mēs katrā ziņā vēlamies, lai apvienotā karalists paliktu Eiropas Savienībā. Paldies tālāk EKR grupas vārdā Foks kungs. Thank you, President. Paldies, priekšsarētāji. Pagājušā nedēļā panāktā vienošanās tika izcīnīta ar lielu cīņu, daudzām valstīm bija bažas un iebildumi, bet man prieks, ka šīs, šie šķēršļi tika pārvarēti ar gribas spēku, Un tas tika arī aizkulisēs apstiprināts. T tika apstiprināts īpašais status apvienotai karalistei. Kā valsts, kas nekad nav pievienojusies Eirozonai un nekad nav pievienojusies Schengenai. Ka valsts, kura nevēlas būt daļa no Eiropas eh, politiskā projekta, kas balstās uz dzīvot un ļaut citiem dzīvot, principā. Tā ir loma, ko apvienotā karaliste ir gatava aktīvi spēlēt arī Eiropas Savienībā, ne, nediskriminējot tajās jomās, kur vēlas saglabāt nacionālo kontroli. EKR er grupa atbalsta šo vienošanos, un tagad Britu iedzīvotājiem ir jāizdara sava izvēle par šiem nosacījumiem. Dāmas kungi, es atbalstīšu kampaņu par palikšanu Eiropas Savienībā. Easy, gentlemen. Mierīgi, mierīgi, kungi. Mans pamatojums ir vienkāršs. Britu ekonomiskā atvesļošanās kaut arī laba, tomēr ir ļoti trausla, un es to neapdraudēšu, atraujot mūs no vienotā tirgus. Tāpat es arī uzskatu, ka mani eh, vēlētāji būs drošāki, tāpat arī valsts drošāka, turpinot sadarbību ar mūsu Eiropas partneriem. Viņi ir labi cilvēki, kas man arī var nepiekrist. Es cienīšu viņu vēlmi. Ja vairākums izvēlas atstāt Eiropas Savienību, mums ir jārespektē viņu vēlme un jāizteno tās. Bet ir arī tādi cilvēki šeit, kas nerespektē citu izvēli. Mēs to dzirdam aiz manas muguras šodien, kas salīdzina Eiropas Savienību ar Padomi Savienību. Tas ir muļķīgi un apvainojoši tiem, kas faktiski dzīvoja komunisma jūgā Jo atšķirībā no PSRS, jebkura valsts var izstāties no Eiropas Savienības. Farāžs kungs, tā ir suverēnas valsts iedzīvotāja vēlme. Atrašanās Eiropas Savienībā ir izvēle, kuru eh, jāakceptē. Priekšsēdētāji kungs, balsoš, balsotāji Lielbritānijā uh, īsteno savas suverēnās tiesības izlemt, palikt vai nepalikt Eiropas Savienībā. Apvienotajā karalistē mēs gaidām debates tuvāko četru mēnešu laikā par šo tematu. Eiropas Savienībai ir jākoncentrējas uz migrācijas krīzi, ar kur tā saskarās. Nīderlandes premjerministrs, kas seši līdz astoņas nedēļas nepieciešams, lai glābtu Schengen, to viņš sacīja pirms piecām nedēļām. Uh, Šeit mēs izskatāmies e, negatavi pieņemt to, ka migrācijas krīzi pātrināja tas, kad e, kā e, Merkels kundze sacīja, ka Vācija uzņems iedzīvotājs bez ierobežojumu. Un kas notika? Cilvēki nāk neierobežotā daudzumā. Citas valsts, kā Ungārija, piemēram, īsteno noteikums aizstāv Schengens robežu, bet saņem kritiku. Bet citas valstis, kas pārkāpt noteikumus, viņiem aplaudē. Mēs nevaram atrisināt šo krīzi, kamēr nesāksim īstenot visus spēkā esošos noteikumus, lai aizstāvētu, aizsargātu ārējo Schengens zonas robežu un īstenotu aizturēšanas un atpakaļ nosūtīšanas noteikumus, lai neļautu patvērumu meklētājiem un ekonomiskiem migrantiem brīvi pārvietoties Eiropas Savienības iekšienē bez ierobežojuma. Uh, Mums ir jāpalīdz atrisināt konflikts Sīrijā. Prioritāri ir jāvēršas pie tiem um, bēgļiem, kas ir nometnēs Turcijā, Sīrijā, Libānā, jāpalīdz ar humanitāro palīdzību un patvērumu. Vai nav dīvaini, ka Eiropas Savienība prioritāri palīdzības sniedz tiem, kas pārpeld pāri Egejas jūrai, nevis tiem, kas jau ir saņēmuši bēgļu statusu no Tuska kungs? Es iesaku uz nākamo Eiropas Savienības samitu pasūtīt ļoti daudz eh, frī kartupeļs no Mezona Antoine un ķerties pie šī jautājuma atrisināšanas. Fox, äh, hab... Äh, Fox kungs, jautājums no Korbeta kunga jums. Pirmā Korbeta. Lūdzu, Korbeta kungs. Delighted to hear, Mr. Man bija prieks dzirdēt Foksa kungu, kurš eh, gatavs tagad iesaistīties kampaņā par palikšanu Eiropas Savienībā. Mēs visi zinām, ka viņa partija ir sašķēlusies šajā jautājumā. Vai varu jums pajautāt, starp 20 par parlamenta deputātiem konservatīvajiem, cik daudz pievienosies jūsu premjerministram kampaņā par palikšanu Eiropas Savienībā, un cik daudzi no jūsu kolēģiem pievienosies UKIP, lai uh, aizcirstu durvis uz kaimiņu valstīm? Lūdzu, atbildi. Priekšsētāj kungs, ja Korbet kungs ir tik ļoti interesēts uh, manu kolēģu viedoklī, lai viņš pajautā viņiem. Tagad liberālai far, eh, frakcijas vārdā Ferhofstadt kungs. By... Jā, nu jautājums katrā ziņā no Korbet puses bija ļoti interesants, un es varētu kaut ko piemetināt. Eh, Ferhofstāda kungs, eh, jūsu kolēģe Gulārs kundze, vai jums par reglamentu jautājums? Jā, priekšsādātāji, man šķiet, ka š, mēs atrodamies šeit Eiropas parlamentā, un tad, kad eh, jūs izplatāt šīs zilās kartītes, un es te uh, savu kartīti plivināju jau ilgu laiku, jums uh, šķiet uh, vajadzētu nodrošināt, uh, lai notiek debates starp Britiem un pārējiem, nevis tikai starp Britiem. Un es gribētu vēlreiz pieteikt savu vēlmi uzdot jautājumu Foks kungam liebe Frau Goulart, wir haben die Regel. Gulārs kundze, šajā parlamentā zilās kārtas tiek piešķirtas nevis balstoties uz nacionalitāti, bet gan uz ātrumu. Korbeta kungs bija pirmais, kas pieteicās. Līdz šim katru zilo karti es pieteicu pirmajam, kas pieteicās. Un nu, viens kolēģis pieteicās runāt vispār pirms bija izteicies tas cilvēks, kuram viņš vēlējās uzdot jautājumu. Kāpēc jūs tā tā apgāvojat, kolēģi? Es e, jūs redzu tikpat labi kā jūs mani, un Korbeta kungu es redzēju pirmo. Ja jūs būtu pieteikusies runāt pirmā vārdu, es būtu devis jums jums. Tagad vārds jūs politiskās grupas e, vadītājiem Ferhofštet kungam. The, the... Nu, tagad turpinot par Korbetu uzdoto jautājumu un nu, Gulārs kundas komentāru. Es vienkārši domāju, Foksa kungs, Kādēļ jūs tagad runājat, nevis Kamal kungs? Viņš laikam joprojām šābās un nezina, ko darīs. Un es domāju, ka tā nav laba atbild uz Korbet kunga jautājumu, ka jūs sakāt, ka jājautā pašiem kolēģiem. Bet man ir cits jautājums. Bi esmu bijis iesaistījies šajās sarunās kopš pasākuma un vienmēr jautāju, kādēļ ir bijis nepieciešams šis darījums ar, Lielbritā, ar Britiem. Šis eh, nav uh, darījums par Eiropu, bet drīzāk darījums par to, ka būtu uh, atkal jāapvieno sašķēlusies Toriju partiju. Un es. Uh, Nezinu, vai referendumā tiks izlēmts par Lielbritānijas palikšanu, bet es zinu, ka tas uh, eh, neapvienos uh, eh, Toriju partiju, jo es te drīzāk uh, saskatu tādas gaļu dzīņas starp Džonsonu kungu, kurš izaicina Kameronu kungu. Es esmu redzējis ambiciozs politiķis, pats esmu gan ambiciozs bet eh, Johnson kungs to ir iznesis daudz plašākā arēnā. Jo uh, tiešām Londonas mērs uh, principā rīkojas pret Londonas pirsoņu interesēm ar savu personisko ambīciju vārdā un ne dēļ labākas Lielbritānijas un ne dēļ labākas Eiropas Savienības. Tas nav prātīgi. Ko mēs redzam ar mārciņu? Mārciņas vērtības apvienotās karalistes pašas vienotība ir uh, apdraudēta, un amerikāņu brālēni saka apstājieties, mēs ar jums neslēgsim tirzniecības nolīgumu ārpus Eiropas Savienībām īpašās attiecības starp ASV un Lielbritānieciem, redzot, vairs nav tik īpašas mūsdienās. Un tādēļ es vēlētos vērsties pie tiem, kas izvērš šīs debatas Lielbritānijā. Un nedomājiet, ka pēc tam, kad jūs pēc nē referendumā varēsiet atgriezties pie saruna galda. Es zinu, ka daži tā domā. Uh, un uzskata, nu labi, pateiksim ne, un pēc tam atnāksim un parunāsim atkal pie sarunu galda, jo tā jau bija ar īriem, un tā jau bija ar nīderlandiešiem, bet tur tika uzdots cits jautājums. Tas bija jautājums par Eiropas līgumu. Šeit ir jautājums par to būt iekšā vai būt ārā. Un skatoties, kā Lielbritānijas valūta tiek apdrautēta, kā uh, ASV sāk ieturēt distanci, kā Lielbritānija sāk pārvērsties par mazo Angliju, es domāju, ka būtu daudz saprātīgāk palikt Eiropas Savienībā. Cienījamie kolēģi! Šīs ir ļoti dramatiskas debatas eh, ne tikai Lielbritānijai, bet arī Eiropai. Būsim godīgi. Tas, ko mēs pašlaik apspriežam, ir eh, principā uh, diezgan trakas, jo mēs nedrīkstam dalīties, mums ir jābūt eh, vienotiem, eh, kam nāk par labu sadalīt Eiropu, tādiem cilvēkiem kā Puķins, kā Bašārs eh, Alašāts un kā mums ir jādomāt, kā veidot stratēģiju, bet mēs demonstrējam savu vājumu. Un vakar tas atkal parādījās, uh, kad uh, eh, notika sarunas par pamieru un uguns pārtraukšanas uh, nolīgumu Sīrijā, un mēs nebijām pie sarunu galda. Un mēs tagad turpinām sūdzēties par darījumu un par to, ka varbūt ne viss ar to ir panācis, bet man ir jautājums priekšsēdētājums jums un Tuska kungam vajadzētu varbūt darīt otrādi. Izmantosim šo darījumu tā, lai noliktu eh, Eiropu atkal sliedēs beigsim šo te izvēles Eiropu, kur katrs izvēlas to, kas katram ir izdevīgi. Fokskungs, es neesmu pret to, ka Lielbritānija tik piešķirts īpašs status. Ja nākumreiz jūs arī piekritīsiet, ka tad, kad mēs pārskatīsim jauno Eiropas līgumu, mums būs arī attiecīgi jauna integrācija, lai veidotu vienotāku Eiropu jo mums ir jātiek galā ar visām tām krīzēm, ar ko mēs šobrīd sastopamies, īpaši ar bēgļu krīzu. Tas ir pēdējais. Mums ir jādara vairāk tieši bēgļu krīzes, krīzes sakarā. Tā, Toska kungs pievēršties tam tikpat dedzīgi, cik jūs pievērsāties darījuma noslēgšanai par Brexit. So, Herr Verhofstadt, ich habe jetzt Ferhofstada kungs, septiņi cilvēki vēlas jums uzdot jautājumus, veseli septiņi. Nē, nē, vai Ihre kolēģin, Ihre wütende kolēģin. Nē, nē, jūsu uh, niknākie kolēģi jau ir izgājuši, bet septiņi vēl uh, vēlas. Un vairums no mans valsts. Jaktonsārī kundze ir no Somijas iedomājieties tikai tātad Somu kolēģe ir kaut kas, ko jautāt. Herra puhemies, kiitos puheenvuorosta. Paldies. Es vēlētos uzdot Verhofstāda kungam sakojošu jautājumu. Es zinu, ka viņš ir labs runātājs un kaislīgs Eiropietis, bet es vēlētos uzdot jums tādu pašu jautājumu, kādu jūs uzdevāt Fokskungam. Vai jūs apzināties, ka tad, ka jūsu grupas locekļi pat Somi aģitē par uh, Britu izstāšanos. Nu, es nezinu, kāda gan Somam būtu ieinteresētība to darīt, eh, jo gal galā Britu politiķi ieņem nostājas, un es varu teikt vienu lietu, ja ir kaut viena partija Lielbritānijā, kas cīnīties par to, lai uh, Lielbritānija, ka to Eiropas Savienības sastāvā uh, tā ir liberālā kust, liber, liberāla demokrātiskā kustība. Das Wort hat jetzt für die Vereinigte Linke Frau Fraktionsvorsitzende. Tālāk goja grupas vārdā Cīmērs kundzei vārds. Priekšsēdētāja kungs. Eiropas eh, Savienība pēdējā nedēļā um, gāja tik tālu, ka tāpat uh, eh, mēģināja skart vienu no svarīgākajiem pīlāriem Eiropas Savienībā, proti sociālās tiesības. Junkerkungs, kas notiks ar jūsu 3A eh, reitingu? Jūs tagad vienu jau tagad pilnīgi iepakojat un pasakat, ka visi solījumi ir aizmirsti. Es gribētu arī teikt, ka pašlaik mēs esam uz ceļa, kur Eiropas Savienība uh, Uh, sāka pietuvoties uh, tādam radikālam uh, tirgus ekonomikas modelim. 2016. gadā, 18. februārī, šķiet ir um, atzīmējis Margaritas Tečeres gars. Manuprāt, šī drāma vēl arvien norisinās. Simtiem tūkstošu cilvēku uh, pēdējo mēnešu laikā ir ieradušies Grieķijā. Eiropas Savienība kavējas izpildīt savus pienākumus, proti nodrošināt eh, šo pārvietošanu. Vienprātīgais lēmums, kas tika pieņemts eh, samitā un kuru neviens nekritizēja, neviens no jums abiem diviem, ir pilnīgi aizmirsts. Jau vienu dienu pēc samita neviens par šo lēmumu vairs nerunāja. Robežas eh, vienkārši tika noslēgtas. Gal galā tika pieņemts kopīga vienošanās, ka šīs robežas netiks slēgtas. Tagad no, notiek Vīnē konference, un īsnībā Grieķija vairs netiek iesaistīta. Tas ir galvenais spēlētājs. Kā tad Eiropā mēs varēsim pavirzīties uz priekšu? Es gribētu līdz ar to norādīt, ka nekāda kritika nav tikusi dzirdēta par vīni nec no komisijas, nec no padomas puses. Junkerkungs, jūs pats norādījāt, ka mums ir jāievēro tas, par ko mēs esam vienojušies. Un tieši tas arī bija viens no pirmajiem priekšnosacījumiem, kas mums lika Grieķijai palīdzēt. Mums ir vajadzīgs legāls ceļš, tāds mums ir jāizveido, mums ir jāpalīdz Grieķijai. Mēs eh, nevaram visu atstāt vienas dalību valsts ziņā. Dalību valstīm ir jāpilda savu pienākumi, un tas ir tāds cilvēcisks pienākums. Mēs būsim atteikušies no savām vērtībām, ja mēs atteiksimies no šī pienākuma. Uh, Vai dalību valstīm vajadzētu ņemt vērā Portugāles eh, jaunās valdības eh, piemēru, kad viņš ir apsolījis eh, Cipram uzņemt tūkstošiem migrantu? Tāpat arī Spānijas province Valencija ir paziņojusi, ka tā varētu uzņemt Grieķijas bēgļus. Kāpēc citas dalībvalstis to nedara? Tieši par to mums šodien vajadzētu runāt, nevis par varas spēlītēm starp Džonsonu un Kameronu. Tas mani neskar pilnīgi nekādā veidā, tas arī nepalīdzēs nevienam bēglim. Par to mums vajadzētu runāt. 24 stundu drāma Briselē, un tā ir inscenēta drāma, kamēr īstā uh, katastrofa risinās kur pilnīgi citur. Taču, ko mēs daram, mēs pilnīgi nereaģējam. Es domāju, ka mums vajadzētu rīkoties kopā, un es gribētu aicināt arī kolēģus veidot vairākumu un darīt to, kas ir jādara. Cimers kundze, Martānes kundze vēlas jums uzdot jautājumu. Nē, Martāne kungs, es atvainojos. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es uzmanīgi klausījos Cimeres kundzē, un viņa pieprasa, lai Grieķijā ieradušies bēgļi tiktu sadalīti pa Eiropu, un ka tā ir katastrofa, ka mēs to nedarām. Uh, Eh, kāpēc eh, Cimeras kundze vēlas, lai šī pārdala notiktu tikai Eiropas ietveros? Kāpēc eh, nevarētu ņemt vērā visas planētas valstis, jo īpaši kaimiņu valstis? Gudāmo kolēģi, mēs esam Eiropas parlamenta deputāti. Mūsu vēlētāji mūs ievēlēja, palīdzētu risināt mūsu uh, problēmas. Cilvēki dodas uz Eiropas Savienību. Neskatoties uz to, vai jūs vai kāds cits to vēlas vai nē, viņi brauc uz Eiropu. Un šeit nepalīdz noslēgtas robežas, šeit nepalīdz arī iekšējas robežas Eiropā. Mums ir jāuzņemas atbildība. Mums tiek uzdot šis jautājums. Es nevaru tagad Eh, izvēlēties kādu citu un teikt, jums tas ir jādara. Mūsu rokās ir šīs atslēgas, un mums ir jāatver šīs Eiropas durvis tā, lai Eiropā varētu ierasties neejot bojā, un lai patvēruma tiesības tiktu ievērotas, un lai Eiropas Savienība ievērotu arī starptautiskās tiesības. Paldies. Tagad zaļo grupas vārdā vārds eh, grupas priekšādētāja Haramsas kundzei. Nedamie nu, kolēģi, mm, Gabija Cimeres kundze, protams, politika ir tāda inscenēta, bet eh, iepriekšējā samitā man nerādās iespējas, ka te ir runa par iestudējumu. Man drīzāk radās iespējas, ka Donaldam Tuskam bija taisnība, ka šīs sarunas bija ārkārtīgi nopietnas. Mēs sapratām, ka šeit sarunās eh, ar Kameronu eh, centrālais bija nodrošināt, lai mēs varētu Eiropas Savienību saglabāt. Es biju tikai novērotāji no malas, un man šķita, ka šis samits bija samits, kurā daudzi padomas locekļi skatījās bezdibenī, un viņi pirmo reizi saprata, Ko tas nozīmē, ka liela, sena dalībvalsts vēlas atstāt Eiropas Savienību? Es ceru, un uh, es eh, gribētu vērsties tagad pret šīm gaļu cīņām, uh, kas mums te nemaz nav vajadzīgas. Es ceru, ka šīs domstarpības Lielbritānijā palīdzēs Britiem saprast, ko viņi ir ieguvuši ar Eiropas Savienību un es ceru, ka mēs visi Eiropas Savienībā šo domstarpību gaitā līdz pat balsojumam sapratīsim, kas mums ir šeit Eiropas Savienībā. Galu galā mēs desmitiem gadu laikā esam daudz ko uzcēluši, un daudzi cilvēki pat ir gājuši bojā, lai to panāktu. Šeit atsaucos uz Austrum Eiropu. Mēs nevaram to visu iznīcināt dažu nedēļu laikā. Es zinu, uh, kāda šīs debates var būt, un es arī varu jau uh, sagaidīt, ko teiks tūlīt Ferāģa kungs par šīm diskusijām, bet šeit ir runa par tādu pašizziņas procesu, kas ir uzsācies Lielbritānijā, un šis process mums visiem varētu dot ko labu. Mums priekšā stāv uh, ļoti lieli izaicinājumi, kas jau ir tikuši aprakstīti. Uh, Šķiet, ka Eiropas Savienība ir kļūsi vientuļāka šo daudzo krīžu laikā. Piemēram, mēs redzam, ka ASV daudzos konfliktos vairs nemaz nevēlas, lai viņus klāptu no, uh, no grūtībām. Nu, šķiet, ka Ukrainas krīzē palika gluži skaidrs, ka uh, Viņi vēlas, lai mēs atrastu kopīgus risinājumus, darītu to pēc Eiropas metodēm. Ja es paskatos uz jaunajām stratēģijām, piemēram, ja skatos, kas notiek Sīrijā, kā sāsinās situācija citur uh, pasaulē, tad es uh, īsti nezinu, vai Eiropas Savienība spēs labāk šīs krīzes risināt bez Lielbritānijas. Bet no otras puses, arī Lielbritānija varēs uh, nodrošināt labāku risinājumu tikai tad, ja Eiropas Savienība būs vienota. Patiešām žēl, ka bēgļu jautājums ir skārts tik uh, vāji. Junkera kungs, jūs teicāt, ka, ja situācija kļūst smaga, tad ir iespējama vienotība. Šoreiz šajā samitā attiecībā uz bēgļu jautājumu tas nenotika. Uh, Mēs redzējām šādu ķēdes reakciju, kas sākās ar šo nespēju bēgļu politikas jomā. Mēs redzām, ka robežas ir kļuvušas vēl uh, stingrākas Eiropas Savienībā, tās tiek um, apsargātas pat uh, ar uh, militāriem līdzekļiem. Attiecībā uz Turciju es gribētu, lai tiktu veidota taisnīgāka bēgļu. Mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība izturētos taisnīgi pret šiem cilvēkiem, kas eh, atrodas izmisīgā stāvoklī Sīrijā un arī citur netālu no Sīrijas. Galu galā šie temati ir vien un tie paši. Eh, pārdala Eiropas Savienībā tam vajadzētu būt izdarāmām. Ja mēs paskatāmies uz šiem skaitļiem, tad eh, tas taču ir iespējams. Labāka robežu uzraudzība, tas, protams, daudz maksās, bet tas ir ļoti svarīgi un tam ir jābalstās uz tiesībām. Protams, NATO var kaut kad palīdzēt, bet NATO nevar nosargāt Eiropas Savienības ārējās robežas. Un lielāka palīdzība bēgļiem Jordānijā, Turcijā. Paldies par uzmanību un paldies arī par pacietību priekšādātājiem. Paldies, Harmsas kundze. Arnota kungs vēlas jums uzdot jautājumu. Vai jūs piekrītat? none of the fear tactics or scaremongering that we've seen from Mr. Hofstadt, so thank you. Paldies, eh, uzmanīgi klausījos gan Ferkošas kundzi, gan Harms kundzi. Jā, jūs uzskaitāt lietas, kas nav izdarīts. Jūs minējāt arī darījumu un vienošanos. Nu, īstenībā šiem vārdiem vēl ciešāka sad, eh, Eiropas Savienības un uh, Savienība, kas nekad nav bijusi likums, un arī uh, šīs te uh, avārijas bremzes. Uh, Eh, bet jautājums, kā eh, vispār eh, tad tika panākt šī vienošanās? Nu, nē, bet jūs jau arī minējāt to, kas ir vissvarīgākā ideja. Lūk, šīs bremzes, šīs te avārijas bremzes, izlaicīga apturēšana. Uh, nu, tas ir iekļauts. Esmu vienmēr atvērta kompromisam Eiropā. Visu laiku mēs e, vienojamies ejot uz kompromisiem, bet ilgtermiņā es nekad nepiekristu tam, ka strādājošie, kas nāk, piemēram, no Austrum Eiropas valsts, tiek uzlūkot kā kaut kādi otrās klases strādnieki. Un es ceru, ka jūs vismaz par šo jautājumu man piekrītat. Vielen Dank. Paldies, un tālāk e FDD frakcijas vārdā Farāškungam vārds. Jā, paldies, nu, ir jau diezgan interesanti referendum sezona, referendums tuvojas 6. aprīlī Nīderlandē. Un uh, referendums par Ukrainas darījumu un izskatās, eh, kā tas tiks norādīts. Un Orbán kungs paziņo, ka arī Ungārija gatavojas referendumam un uh, par to, vai viņi pieņēmis obligātās uh, kvotas un piekritīs kopējai uh, bēgļu politikai, nemaz jau nerunājot par Merkels kundas paziņojumiem. Un tad mums ir Čehu premjers, kas arī saka, ka uh, Eh, varētu būt nu, par referendumu, nu jā, kā tad, un 23. Eh, jūnijā būs arī Britu referendums par to būt vai nebūt Eiropas Savienībā. Un tad atcerēsimies šo 14 stundu samitu, kur Kamerona kungs radīja iespēju par mūsdienu Oliveru Tevistu un prasīja vēl un vēl piekāpšanās, bet daudz jau viņš nedabūja. Viņam ļāva nedaudz pamainīt migrantiem pabalstu zīšu laiku, un viņam pateica, ka nākotnē mums tāpat būs jāpiekrīt ciešāk Eiropas Savienībai. Un gal galā mums būs referendums, un premjers eh, saka par to, ka darījums ir juridiski saistošs, un Tuska kungs eh, šodien apgalvoja, ka tas ir tiesiski saistoši, bet Kamerona kungs sacīja, ka viņš šos dokumentus iesniegs apvienotajās nācijās, bet nu kur tad nu, tas ir pilnīgi bezjēdzīgi. Jo gal galā dokumentu uzglabāšanai var izmantot eh, personisko seifu bankā. 2008. gadā mm, Eiropas tiesa sacīja, ka konstitucionālos principus eh, nedrīkst eh, pārkāpt, izmantojot starptautiskos tiesību aktus. Tā kā faktiski mums ir jāgaida, kad būs jauns eh, Eiropas līgums. Bet kā tas būs, tas noteikti radīs vēl vairāk referendums, un tas droši vien uh, nepatiks lielajām grupām šajā parlamentā. Jā, ar kā uh, avārijas bremzijā tā mums būs. Nu, vai tas ir milzīgs panākums, bet būtībā to var realizēt ar sekundāru uh, likumdošanu, par kuru balsos šis parlaments. Kas notiks? Mums būs referendums. Uh, mēs nobalsosim par palikšanu, tad mēs atgriežamies pie parlamenta, vai šis parlaments atbalstīs uh, Britu uh, īpašo stāvokli. Šodien viņi skaidri un gaiši pateica, ka nekas tāds nenotiks. Tā tad darījums Tuska kungs un Kamerona kungs, ja jūs klausties, nav tiesiski saistošs nekādā veidā un nemaz. Uh, Nu, es ceru, ka eh, Brītu publika izlēms, kāda ir lielā, drošākā izvēle saglabāsies, eh, palikt organizācijā, eh, kurā ir pieļāvusi, ka pāri par 3000 teroristi ieradušies mūsu valstī, vai arī paši pārņemsim kontroli par savām robežām un demokrātiju. Pēc ilgām pārdomām es balsošu par to, lai mēs aizietu. Paldies, Farāžs kungs. Jautājums jums no Kazkunga, vai jūs eh, to pieņemsiet? Paldies, priekšsēdētāji. Mēs zinām, ka Farāžs kungs vienmēr aģitē par to, ka eh, vēlas, lai Lielbritānija izstātos, viņš tos ir teicis vienmēr. Viņš piedalījās vietējās vēlēšanās, un tad viņam nebija nekādu panākumu. Tad eh, viņš eh, negūna nekādas panākumus vispārīgajās vēlēšanās. Viņš tikai palīdzēja Kameronam iegūt vairākumu. Un ja referendumā, kur viņš vienmēr tik ļoti ir vēlējies, vairums britu uh, pilsoņu teiks jā, lai paliktu Eiropas Savienības sastāvā, vai jūs aiziesiet no politikas, uh, Vai jūs vēlēties vēl vienu uh, izdevību palikt šeit mūsu Eiropiešu kompānijā? Kāds, uh, Kāds kungs, nu es nezinu, es negribu jums stāstīt par Jukips uh, vēlēšanu vēsturi, bet 2014. gadā ar 28% uh, balsu mēs uzvarējām vēlēš, Eiropas vēlēšanās kopš uh, 2006. gadā. Un es domāju, ka tas varbūt atgādina pagātni, kas attiecas uz referendumu. Jā, šā ir iespēja, kas tiek dota vienreiz dzīvē. E, es nedomāju, ka mums būs vēlreiz šāda iespēja balsot, un tagad ir visas iespējas, ka uh, Tagad spēks ir mūsu pusē, un mēs balsosim par izstāšanos, un īsā laikā visi brītu deputāti būs ārā no šī parlamenta. Kā jūs uz to skatāties? Paldies, un tālāk eh, Leparinē Lepenai vārds. Nu, mums vajadzētu uzmanīties ar analīzēm par rezultātiem, jo politiskās kustības valstīs eh, šķiet eh, ir mainīgas. Nu, sociāldemokrātiem manā valstī nemaz tik labi neklājas, bet neviens nedemisionē. Dāmas un kungi, šis referendums izšķirs, vai valstī ir jāpaliek vai jāaiziet no Eiropas Savienības. Te ir runa par tautas referendumu. Uh, bet tas ir absolūti leģitīms referendums, un tas ir arī pierādījums Lielbritānijas demokrātijai. Attiecībā uz situāciju Francijā mēdījiem nav vienprātības, tāpēc ir vajadzīgas reālas demokrātiskas idejas, ir vajadzīgas analīzes un ir jāpieņem arī nostājas. Attiecībā uz uh, vārda brīvību. Tas nozīmē, ka ir jārespektē visi viedokļi, tā ir uh, demokrātijas izpausme. Uh, referendums būs iespēja Lielbritānijai eh, saprast, kas īsti notiek. Un, eh, ja eh, šie rezultāti nebūs pārliecinoši, tad viņi noteikti ies pa citu ceļu, viņi ies pa brīvības, suverenitātes ceļu. Līdz ar to viņi atradīs veidu, kā atrasināt savas problēmas. Cilvēktiesība deklarācija un uh, mm, 21. pants uh, nosaka, ļoti skaidru principu, ka viena paudze um, nevar uzņemties uh, visu teikšanu par nākamo paudzi. Mēs uh, redzam, ka iepriekšējā paudze izvēlējās iestāties Eiropas Savienībā, bet uh, tagad bez jebkādām debatēm nedrīkst atdot visas tiesības Eiropas iestādēm. Uh, Es domāju, ka e, šī demokrātija ir absolūti leģitīma. Eiropas Savienība mums uzspiež dažādus līgumus, dažādus vienošanās, ko paraksta mūsu valdības. Šos lēmumus parasti pieņem neievēlēti cilvēki. Tas notiek bez demokrātiskām debatēm un bez debatēm mēdījos. Līdz ar to e, šīs intereses vairs netiek aizstāvētas. Drīzāk tas ir tirānisms, kas tiek izvērsts pret iedzīvotājiem, un tas ir netaisnīgi un bīstami. Uh, Eh, šīs organizācijas eh, nevarēs noslēpties no šīs eh, bīstamās realitātes. Tāpat arī šī šantāža, kas ir izveidojusies visā sistēmā, ne arī uh, Soros uh, kunga teiktais, nedz arī Vēbera kungs, kurš šķiet izvēlas drīzāk aptaujas, nevis referendumus. Galu galā cilvēkiem ir tiesības jūs tiesāt un arī jums uzlikt sodus, jo tieši uh, Tāda ir demokrātijas būtība. Es ceru, ka sots jums būs ļoti skarbs, un uh, balva Lielbritānijas tautai savukārt būs brīvība. Das Wort hat jetzt die nicht, hat jetzt die Fraktionslose. Paldies, tagad uh, no politiskajām grupām pirmā uh, Diana Dots. Look... Tad, kad mēs apvienotajā karalistē apskatāmies uz uh, referendumu, mēs zinām, ka par spīti mūsu uh, premjerministra centieniem veikt pārmaiņas Eiropas Savienība neko nespēja mainīt. Jaunā vienošanās uh, mums Eh, apsolīja daudzas eh, lietas, un eh, vienošanās var novest tikai pie tā, ka mūsu suverenitāte tiks pakļauta riskam, mēs sūtīsim vairāk miljārdus uz Eiropas Savienību nekā saņemsim atpakaļ. Bet priekšsēdētāji, pat tad, ja mēs palūkojamies uz to, kas tagad eh, notiek, kas aģitē par palikšanu. Faktiski netiek solītas garantijas, nav nekāds garantijas, ka tiks grozīti līgumi. Šis eh, parlaments eh, var mainīt savu viedokli, kā to var darīt arī tiesa. Viss, ko mēs redzam, tā ir šarāde. Un uh, Mans eh, vēlējums saviem vēlētājiem neticiet visam, ko jums sola, ticiet eh, Lielbritānijai. Mums ir Belfāstā dzīmes autors, kas saka, ka ir daudz labākas eh, lietas priekšā nekā tās, ko mēs atstājam sev aiz muguras. Paldies, Dots kundze, jums divas zilās kartītes jautājumi. Vai piekrītat? atbildēt. No Maginas kundzes pirmais jautājums. Paldies, priekšsēdētāji. Vai es varu pajautāt Dots kundzei, vai viņa atzīst, ka Eiropas Savienībai ir bijusi ievērojama loma miera procesā Ziemeļīrijā, jo Tieši tādēļ, vai viņa nesaskata, kāda Eiropas Savienībai ir vērtība uzturot mieru, īpaši Ziemeļīrijā. īrijā un e, mēs nevaram iejaukties e, Lielbritānijas e, referendumā. Mēs esam jūsu kaimiņi salas otrā pusē, bet mūsu balsis ir jāsadzird. Es domāju, ka jums tas ir jāpieņem. Es varu teikt paldies Magines skundzei par jautājumu. Jā, tas ir būtisks jautājums, un es vienmēr esmu atzinusi, to lomu, ko šis parlaments un šīs institūcijas ir izdarījuši un nodrošinājuši to, ka Ziemeļīrie ir pieejami uh, dažādi fondi un pirmkārt jau miers, taču ir novērtēts kā struktūrālo uh, fondu piešķiršanu mēs samaksājam 1,58 mārciņas par katru mārciņu, ko mēs iegūstam no Eiropas struktūra fondiem. Un šodien mums ir daudz labākas attiecības ar uh, savus otru puskaipu, kad agrāk, un tāpēc es ceru, ka tas tā turpināsies. Vēlētos uh, nodot e, e, īrijas premjerministram, ka tas, kas mums ir vajadzīgs Ziemeļīrijā, mums ir vajadzīgs atklādas e, debates un nevis iebiedēšanas taktika, kādu mēs regulāri pieredzam no tiem, kas brīdi visu laiku baida mūs par to, kas ar mums notiks, ja nepaliksim Eiropā. Paldies! Es jūs vēlējos informēt, ka ievērojuši eh, tātad eh, Šulckungu iedibināto precedentu un dodu iespēju izteikties tikai vienam cilvēkam ar zilās kartītes jautājumu. Tādēļ eh, tagad došu vārdu nākamajam runātājam, un tas ir Herberts Royals. Priekšādētāji, komisijas priekšādētāja kungs, padomas priekšādētāja kungs, iepriekšējās debatēs par situāciju Eiropā. Uh, ar padomi mēs e, dzirdējām daudz kritisku vārdu, ka padomē tagad sēžot tikai egoisti, kas e, strīdoties un centrālais punkts esot viņu pašu intereses. Varbūt tagad būtu piemērota teikt, ka šīs iepriekšējais samets ir pierādījis, ka tā nemaz nav. Esmu ļoti priecīgs un arī apmierināts, ka iepriekšējā samitā padome uh, atkal rīkojās izšķiroši, tā parādīja, ka tā var atrasināt arī vissmagākos jautājumus. Es vēlētos pateikties priekšsēdētājiem Tuskam un visiem pārējiem, kas strādāja pie tā, lai Eiropa būtu darboties spējīga un lemtspējīga arī sarešķītos jautājumos. Ir skaidrs, ka ne tikai Lielbritānijā mm, iedzīvotāji vēlas saprast, cik nozīmīgs, cik svarīgs ir šis Eiropas projekts un cik tas varētu būt vērtīgs. Un es domāju, ka mums pašiem um, padomē un arī parlamentā vajadzētu saprast, cik nozīmīgs mums ir šis Eiropas projekts. Varbūt tas mums ļautu arī pieņemt sarešķītus kompromisus, tad tas ir ļoti vērtīgi. Tas mums ļauj atrast jaunas izdevības Eiropai. Attiecībā uz bēgļu jautājumu, Foksa kungs, es jūs augstu vērtēju, bet es nedomāju, ka bēgļu jautājums saistās tikai ar kancleri. Tā ir milzīga problēma ar um, milzīgām dimensijām, un to var atrisināt tikai kopā. To nevar izdarīt viens pats. Uh, Šī vienošanās, kas tika panākta, var būt sākums lielu projektu risināšanai, un ja mēs eh, to neatbalstīsim, tad mēs visi piedzīvosim milzīgu katastrofu. Paldies, Raila kungs, tagad došu vārdu Vilmatas kundzei, trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Mēs varētu izmantot eh, šīs debates, lai runātu par detaļām darījumā, kas tika panāks pagājušā piekdienā. Darījums ir noslēgts, un tagad pul, uh, eh, nu, sāksies laika atskaite. Uh, Eh, Brit premjeras saņēmis to, ko ir vēlējies, lai eh, skaļi varētu sākt eh, atbalsta kampaņu palikšanai Eiropas Savienībā. Bet jautājums, ar ko jāsastopas Britu pilsoņiem, ir svarīgāks kā tas, kas ir uzrakstīts uz referenduma vēlēšanu biļetēna. Uh, Šeit, šeit ir runa par Eiropas nākotni, par globālu spēlētāju, kad mums ir ļoti nepieciešama uh, kopība, lai varētu cīnīties pret šo nedrošo pasauli. Ļoti ilgi Eiropas vadītāji ir izvairījušies no patiesas sarunas par Eiropas nākotni. Uh, jo mēs pārāk ilgi esam ļāvuši to eh, darīt tiem, kas vēlas sasniegt savus eh, ideoloģiskos mērķus un izmanto tukšu rektoriku, tai pat laikā izvairoties meklēt patiesas atbildes un saglabāt Lielbritāniju kā uh, lepnu un pilntiesīgu Eiropas Savienības locekli. Diemžēl tie, kas tik ļoti uzstājas pret, ir tikai daļa no Lielbritānijas cilvēkiem, kur cenšas apgalvot, ka viņi ir patrioti, taču viņi uh, samazinās un pasliktinās mūsu valsts stāvokli pasaulē. Viņi gan sola, ka viņi uh, rūpēs par strādniekiem, taču viņi uh, grib izvēli, kas uh, tikai mazinās uh, strādājošie tiesības, un tādēļ laboristi jau šodien staigā pa ielām un uh, cenšas eh, strādāt ar cilvēkiem ne tikai, mm, lai Lielbritānija paliktu Eiropas Savienībā, bet eh, lai tā būtu arī vadošais spēlētājs. Tā kā mums ir izdevies uh, samazināt toriju centienus, samazināt strādājošo tiesības. Un uh, tas uh, arī būs mūsu kampaņas centrā cīnīties, centrā cīnīties par uh, strādājušo tiesībām. Mums ir jācīnās par Lielbritānijas vietu pasaulē, par visiem jautājumiem. Mēs esam daudz spēcīgāki strādājam kopā ar Eiropas partneriem. Ir ļoti daudz, ko mēs vēl varam darīt, lai Eiropa uh, darbotos labāk. Nevajadzētu nevienam lolot ilūzijas. Pēc tam, kad uh, referendumā būs uzvara, uh, tiks pieņemta attiekošā a, likumdošana, mūsu darbs pie Eiropas reformācijas nebūs padarīts. Bet, lai a, Briti varētu ietekmēt šo procesu, mums ir jāsēž pie sarunu galda. Tā kā Lielbritānijas un a, Eiropas vārdā mēs cīnīsimies līdz pēdējiem elpas vilcienam, lai uzvarētu. Paldies, Vilmats Konze, vai jūs pieņemsiet zilās kartītes jautājumu no Dārtmutas grāfa? Paldies, ka pieņemāt jautājumu. Jā, protams. Lielbritānijas vispārējās vēlēšanās pirms pāris mēnešiem leiboristu eh, manifests bija pret eh, referendumu rīkošanu. Kā ir, vai jūs joprojām atbalstāt to, ka referendums tiek rīkots, vai neatbalstāt to, ka tas tiek rīkots, un ja tā, es domāju, tas nav būtiski. Referendums būs uh, Tā kā tas notiks, vai mums tas patīk vai nē, mums ir jācīnās par Lielbritānijas cilvēku nākotni, un eh, mūsu nākotne ir, eh, paliekot Eiropā, tas eh, nodrošinās investīcijas, strādājošo tiesības un visādi citādi nodrošinās mūsu spēku. Paldies, Intvelds kundze, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Man vienmēr ir paticis citēt eh, manu mīļāko televīzijas seriālu, jā, premjerministri, īpaši kur Kamfrīs saka, Nu, ziniet, mums ir viens un tas pats politikas mērķis piecus uh, simtus gadus - izveidot um, ehm, nevienotu Eiropu. Mēs esam cīnījušies ar daudziem pret daudziem, ar itāļiem pret francūžiem un tā tālāk. Visu laiku cenšies skaldīt un valdīt. Kāpēc arī tagad to nedarīt, ja tas vienmēr tik labi strādājas? Kā, uh, Nīderlandiešu liberāls, es gribētu teikt, pierādīsim, ka Sērs Hamfrijs kļūdījās. Uh, Eh, mīļie Britu draugi, mēs gribam jūs iekšā, mēs gribam, lai jūs paliekat, un nevis tāpēc, ka noslēgt kaut kādu tur uh, abstraktu vienošanās, bet gan tieši tādēļ, ka tikai kopā mēs varam stāvēt pretī visiem mūsdienu izaicinājumiem, terorisms, enerģētikas krīze, bēgļu krīze, un tikai kopā mēs varam padarīt mūsu pilsoņu dzīves labākas. Uh, izmantojot šo lielisko īs, iespējas, ko dod globāla ekonomika, interneta uh, laikmets. Uh, darbosimies kopā un 23. jūnijā balsojiet par. Nav. Uh... Paldies. Andersons kundze, pusotru minūtu. Paldies. Nospiežot strādniekus zem nabadzības eh, līnijas tikai tāpēc, ka viņi nav briti, nav godīgi, soļot, eh, solot augstā konkurētspēja aizvien ciešākā Eiropas Savienībā, eh, tas nespēs remdēt prasības no eiroskeptiķiem. Mēs aizvien pieaugušas demokrātijas eh, deficīts. Šeit eh, nav šaubu, ka galvenajiem lēmējiem jābūt nacionālajiem parlamentiem, bet Eiropas Savienība piedāvā aizsardzību strādājošiem, eh, tāpat arī ties, cilvēktiesības, un progresīviem spēkiem ir jāapvienojas. Eiropas Savienība ir atbalstījusi īrijas miera procesu Tāpat arī Interreg programmas. Tāpat ir īstenoti e, īrijā daudzi svarīgi projekti. Un ar Eiropas Savienības līdzekļiem ir panākts pozitīvs e, rezultāts, pozitīva ietekme Ziemeļīrijā. Un tūkstošiem vēlētāji netic, ka Britu valdībā pēc izstāšanās no Eiropas Savienība aizstāšos Eiropas līdzekļus ar saviem līdzekļiem. Ir jācīnas pret eh, Lielbritānijas izstāšanos. Mums viņiem ir jāpaliek Eiropas Savienībā. Paldies, Evansas kundze. Pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Velsā Šī, šis ir intensīvu politisko debašu laiks. Gatavojoties e, referendumam, mums Velsā būs arī e, Velsas vadības vēlēšanas e, maijā. Mums jālem par ilgspējīgas ekonomikas nodrošināšanu. Un man šīs lietas ir savstarpēji saistītas. Mana partija, Velsas partija, uzskata, ka Velsas mājas ir Eiropā, un mēs savā kampaņā aicināsim saglabāt sekmīgo sadarbību, kas mums ir bijusi Eiropas Savienībā. Velsa gūs labumu no dalības Eiropas Savienībā gan ekonomiski, gan sociāli, gan kultūras ziņā. Mēs vēlamies, lai Velsas balss tiktu skaidrāk sadzirdēta Eiropā un turpināsim strādāt šī mērķa īstenošanai. Bet šis referendums ir par uh, lielāku jautājumu par to, kāda Velsa būs un kāda būs Eiropa. Velsa, tāpat kā citas valstis, var eh, palīdzēt eh, radīt taisnīgāku sabiedrību. Mūsu sūtītā ziņa ir pozitīva. Mēs uzskatām, ka tas ir visu mūsu iedzīvotāju eh, interesēs lauku un pilsētu iedzīvotāju, jauniešu interesēs, lai mēs paliktu Eiropas Savienībā, jo mums ir jāatceras, ka tā ir izvēle, me, kuru mēs izdarām ne tikai sev, bet arī nākamajām paudzēm. Uh, now, Mr. De Graaf, one minute. De Graaf kungs, vienu minūti. Paldies priekšsēdētājiem. Aptāja rezultāti rāda, ka vairākums britu iedzīvotāji vēlas, lai apvienotā karalista izstātos no Eiropas Savienības. Skaidrs, ka Eiropas Savienība neņem vērā iedzīvotāju intereses, un tieši tāpēc ir šī vienošanās panākta, kur apvienotā karaliste nesaņem atpakaļ ne milimetru no savas suverenitātes, un ir skaidri redzams, kas ir tas, kas rausta marionetes um, stīgas, tā ir Eiropas komisija. Un šī ir uh, lieliski iespēja apvienotai karalistei. Un Nīderlandē arī šie rādītāji 53% aptaujās, kas atbalsta izstāv, izstāšanos. Ir nepieciešams, lai um, dalību valstīm būtu lielāka suverenitāte. Vaikta kungs. Paldies, priekšsarētāji. Šodien mēs dzirdējām visu kaut ko, kas nedarbojas un kas nav īstenots. Cita starpā solījumi par naudām, par miljārdiem Turcijai, kas arī vēl nav savākti. Kā var pieņemt, ka vienalga, cik miljārdus cik mēs dosim Turcijai, uh, ka Turcija kaut ko mainīs esošajā situācijā. Turcija taču ir ieinteresēta, lai kaimiņu valsts Grieķija tiktu destabilizēta, nevis e, stabilizēt to. Un ja tas bija pēdējais salmiņš Eiropas Savienībai pie kā ķerties, tad e, jau Eiropas Savienībai arī viss ir galā, jo tad sekos Brexit un e, katastrofāls sekas katastrofālas sekas Eiropas nākotnē, tas tomēr eh, nebūs. Eh, aizejot Anglijai, būs cerības, nebūs vairs eh, nepieciešams integrēt svešas rases un kultūras, bet gan tā būs Eiropas brīvo tautu savienība. Paldies! Grostets kundze tālāk pusotru minūtu. Oui, merci beaucoup. Paldies. Es gribētu parafrāzēt kādu uh, no Francijas prezidentiem, kas ir teica, ka ja mēs uh, tagad uh, teiksim, ka mūsu māja deg, bet mēs skatīsimies citur, tad jā, protams, mēs varbūt uh, nerunājam par vienām un tā pašām prioritātēm. Uh, 24 eh, stundu diskusijas, bet eh, īsnībā nekas netika pateikts par migrāciju, kamēr miljoniem eh, izmisumā dzītu cilvēku mēģina nokļūt mūsu kontinentā. Ko dara mūsu vadītāji? Viņi vēlas izvairīties no Brexita, mēģina atrast brīnumainu risinājumu, lai izglābtu Davida Kamerona politiku un lai pieļautu šo alakārtu Eiropu. Tas nozīmē, ka tiek apieti visi tie, kuri vēlas patiešām reālu Eiropas projektu. Ko mēs darījām, lai vērstos pret migrantu pieplūdumu, pret sociālo dempingu, lai cīnītos pret islāmiskās valsts grupējumu? Grieķija vakar, Lielbritānija šodien. Vai tiešām viena dalībvalsts var uh, padarīt par ķīlniecēm 27 pārējās? Uh, Gal galā solidaritāte ir Eiropas projekta pamatos. Nes, politiskā, ekonomiskā, sociālā un vīdes nestabilitāte visā pasaulē liek mums visiem būt vienotiem. Mēs vēlamies, lai Lielbritānija paliktu Eiropas Savienībā. Tagad ir jārīkojas e, Lielbritānijai, bet te ir jāzina, ka nebūs citu sarunu. Tā ar Eiropu nevar spēlēties. Es domāju, ka mums vajadzētu būt drīzāk ugunsdzēsējiem, nevis e, likt uguni Eiropas mājai. Grostēts uh, kundze. Uh, jums ir zilās kartītes jautājums, vai jūs to pieņemat? Jā? Lūdzu, Lebreton kungs. Uh, jūs akceptējat manu jautājumu. Jūs teicāt, ka Brexit radīs politisku un ekonomisku nestabilitāti Eiropā, bet pašlaik Frankfurtes uh, birža slēdz līgumu ar Londonas biržu, vai uh, tās nav pierādījums, ka Brexits neko nenozīmēs un ka Lielbritānija varēs atgūt savu brīvību, uh, bet eh, tai netiks nodarīts pilnīgi nekāds kaitējums. Šķiet, ka jūs mani pareizi nesadzirdējāt. Es neteicu, ka Britā, Labritānijas izstāšanās radīs politisku nestabilitāti. Es teicu, ka politiskā, sociālā un ekonomiskā nestabilitāte visā pasaulē liek mums visiem būt vienotiem, un tieši tāpēc ir izšķiroši svarīgi, lai 500 miljonu eiropiešu stātos pretī šiem globalizācijas izaicinājumiem. Tieši tāpēc mums ir vajadzīga Lielbritānija Eiropas Savienībā. Bet, ja mēs paskatāmies, kas notiek ar Londonas biežu un tās sagrāvi, nedomāju, ka jums ir taisnība. Paldies tālāk, Gerēro kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs jau zinām, kas notiks pēc četriem mēnešiem apvienotajā karalistē. Es tikai ceru, ka lēmums būs palikt Eiropas Savienībā. Tomēr tas, ko mēs redzam Eiropas Savienības ielās katru dienu, ir tas, ka vairāku krīžu rezultātā, nedrošības draudu rezultātā un Brexit draudu rezultātā. Mēs aizmirstam, ka dzīvojam nepārtrauktā situācijā, kur ir bezdarba krīze un zemas algas. Tas, ka pagājušajā nedēļā Eirozonā izaugsme ir 1,5, Vācija 1,3, Francija 1,2, Itālija 1,1%. Tāds ir izaugsmas likmes, kas uh, radītāji, kas parāda, ka mēs nespējam īsti reaģēt atbilstoši uz tām krīzēm, kas šobrīd apdraud Eiropas Savienības nākotni. Tas viss notiek ārkārtēji monetāro politiku īstenošanas situācijā, kur ir brīnišķīgas um, likmes, ļoti zemas, ļoti zemas ir arī um, resursu cenas. OECD prasa arī cits starpā daudz ambiciozāku fiskālo politiku, daudz ambiciozāks plāns īstermiņā, vidējā un ilgtermiņā. Tas, ko mēs redzam, eh, nav Kenzija eh, sasvērstība, bet gan veselais saprāts, kas balstās uz pēdējo gadu pieredzi. Tieši tādēļ mēs prasam, lai Junkara plāns tiktu īstenots ar lielāku entuziasmu, lai nodrošinātu, ka investīciju bankas Eiropā var uzņemties lielāku risku. Runājot par integrāciju un pašreizējo krīzi, uh, Mēs runājam tikai par problēmu ierobežošanu, bet nerisinām krīzes cēloņus. Priekšsēdētājs Junkers sacīja, ka mums ir jāizteno tas, par ko ir panākt vienošanās, un tas ir ironiski. Diezgan cerams, ka martā mēs vismaz eh, centīsimies to īstenot. Gerēro kungs, vai jūs pieņemat zilās kartītes jautājumu no Atkinsons kundzes? Jā. Gerēro kungs, kā sociālists, vai jūs piekrītat, eh, ka ir divu ātrumu Eiropa, ka jūsu pilsoņi, Austrum Eiropa, Polija, eh, Rumānija un visi citi ieradīsies apvienotā karalistē un būs ot otrās šķiras cilvēki. Jo, ja nenotiks izmaiņas līgumā, tad eh, dzīvotāji un citi nevar ierasties apvienotā karalistē un pieprasīt pabalsts. Es uzskatu, ka nevar būt otrās šķiras uh, E, iedzīvotāji. Vai jūsu sociālistu grupa pieņems šādu divu ātrumu Eiropu ar otrā šķirs pilsoņiem? Creo que la intervención ta... Jā, nu, manuprāt, parlamentārās grupas e, vadītājs, kurš uzstājās, un e, arī Vilmot kungs ļoti, Vilmots kundze ļoti skaidri sacīja, mēs ticam spēcīgai Eiropas Savienībai, integrētai Eiropas Savienībai un tādai Eiropas Savienībai, kas ievēro katra Eiropas pilsoņa pamatiesības. Paldies tālāk, Taličkas kungs, viens min, vien minūte. Dāmas un kungi, es esmu no valsts, kas 40 uh, eh, gadus uh, bijusi ārpus integrācijas procesiem. Nevis tāpēc, ka pata uh, Eh, to ir vēlējusies, bet tas, ka tā lietas notika pēc otrās pasaules kara. Bet ir milzīgā atšķirība, vai jūs esat Eiropas Savienības iekšienē vai ārpusē. Ar visiem plusiem un mīnusiem, ar visiem sarežģījumiem, ar visiem strīdiem, bet mūsu britu kolēģiem pašiem jālēm. Bet mēs vēlamies apvienoto karalisti iekš, iekšā Eiropas Savienībā. Uh, Un vienošanās ir problemātiska, bet es esmu gatavs maksāt šo cenu un iet uz šo upuri. Un cita ar to nesaistīta lieta. Šīs nevar būt beigas. Šim jābūt sākumam, reformām Eiropas Savienībā, kas ir ļoti nepieciešams vairākās jomās. Vairāk jau ir darba kārtībā jautājumi, citi vēl jāiekļauj. Priekšsēdētāji Tuskungs, es zinu, ka jūs esat eh, daudz. Uh, piepūles eh, izdarījuši, lai eh, panāktu kaut ko, bet martā ir jābūt konkrētiem rezultātiem. Tā, lai iedzīvotāji saprastu un ticētu, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Paldies! Paldies, Telečkas kungs, eh, Flanagan kungs, tālāk pusotra minūte. Uh, Paldies! Miljoniem īru izcelsmes uh, iedzīvotāji balsos uh, Brexit referendumā. Es ceru, ka viņi dzirdēs, ko es saku, un uh, izlems um, atkarībā no tā, kāda ir atbilde. Junker kungs jau ir devies projām. Uh, un kā ir ar 31 miljārdu parādzīm uh, īstenošana. Īrijas banka norādīja, ka vainīga ir ECB un ka e, īrijas bankām ir piespiest uzņemties parādus, no kuriem varēja izvairīties. Kopš tā laika jūs nesat atbildējis. Un šobrīd īrijas konstitucionālā tiesa izskata šo jautājumu. Valsts uh, saka, ka jau to brīdi uh, netika solīts eh, šo līdzekļu sekt, jo tas bija kapitāls no ELA fondiem. Un tā, tie bija paredzēti tikai maksātspējīgām iestādēm. Un ECB to darīja tikai tāpēc, lai apturētu izplatīšanu šim procesam. Tātad 31 miljārds vairāk, tas ir milzīga summa. Vai Lielbritānija, vai Luksemburga, vai Francija būtu kaut kam tādam uh, piekritusi, kāpēc uz šiem jautājumiem man neatbild tik tālu. Esmu, tāpēc, ka nevienam nerūp, izņemot, ja tas uh, mainītu balsojumu, ko uh, īru iedzīvotāji, kas dzīvo Lielbritānijā, varētu izdarīt. Skotas kundze tālāk, pusotru minūtu. Paldies priekšsarētāji. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs, es nepamanīju Tanaka kunga zilo kartīti. Vai jūs pieņemat uh, Flanagan kungs uh, eh, zilās kartītes jautājumu? Vai jūs pieņemat zilās kartītes jautājumu no Tanaka kunga? Lūdzu, Tanaka kungs. Mikro, mikro, mik. Uh, Īrijas eh, iedzīvotāji, kas dzīvo, dzīvo apvienotajā karalstē, tā skaitā Manā zemē, Val eh, Anglijā, man īsti nav skaidrs, kā tas palīdzēs jums vai jūsu uh, mērķiem un īrijas parādēm. Vai jūs esat par to, lai Eiropas eh, vai īrija izstātos no Uh, Eiropas Savienības pievienotos Lielbritānijai un uh, Sterliņa Mārciņai, un tad uh, robežu izveidos ar īriju un Ziemeļīriju, un tādējādi īrijai būs vēl vairāk problēmas. Kā tas palīdzēs nodarbinātībai, ja būs muitas robeža starp Ziemeļīriju un īriju? Uh, ka jūsu valsts joprojām būs Eiropas Savienībā un Muitas Savienībā, bet Ziemeļīrija vairs nebūs. Paldies, lai atbild Flanagan kungs. Tas ir ironiski. Es sacīju, ka īru iedzīvotāji e, netiks uzklausīti, bet jūs gan dzirdējāt man sacīto. Es sacīju, ka ja mēs nesaņemsim atbildes uz šiem jautājumiem, mūs aplaupīja Trīs reizes jau pa pusmiljārdam eiro e, bija tikai aizņemts un aizņemts. Ja īru iedzīvotājs neuzklausīs, viņiem tas ir jāņem vērā. Tie, kas dzīvo Lielbritānijā, dažiem bija jādodas projām no īrijas krīzes, lai ka daži no viņiem ir 20 gadu vecumā ceturdaļa miljona iedzīvotāji bija spiesti braukt prom. Ja mēs nesaņemsim atbildi, tad varam secināt tikai to, ka Eiropas Savienība nedzird, izņemot eh, tad, ja tiek izmantotas eh, labā spārna politika. Paldies, un tagad Skots kundze, šoreiz pa īstam. Paldies! Zaļie vēlas, lai eh, Lielbritānija paliek Eiropas Savienībā. Mums ir jāatrod kopīgi risinājumu tiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies. Klimata pārmaiņas, okeāna piesārņojums, terorisms un bēgļu krīzes neievēro robežas, un to risināšanai nepieciešama kopīga risinājuma. Līdz šim debats par to, vai mūsu nākotnē ir Eiropas ietvaros vai nē, to eh, tajās dominēja pusmužu vīrieši uzvalkos Tas ir līdzīgi eh, kā kinoteātros, kur sākumā esat spiesti noskatīties reklāmas, līdz tiekat līdz filmai. Un tāpat arī tagad, tu līdz sāksies īstie notikumi, visiem būs iespēja izteikties. Es piekrītu tiem, kuri pauda bažas, eh, ka Eiropas politika ir tāda, ka ne visi ir to apmierināti, bet es uzskatu, ka Eiropas projekts ir jāatzīmē pozitīvi. Daudz valstu un daudz kultūru, atšķirīgi kultūru pārstāvis radā kopā kopīgiem mērķiem. Mēs ne, Eiropas Savienībā neesam ideāli, bet mums jāpaliek Eiropas Savienības ietvaros, lai pārveidot to. Referendums būs iemesls runāt par savādāko Eiropu. Runāsim par to, kā mūsu ietekmi labāk izmantot, lai Eiropas Savienības iestādes padarītu demokrātiskāks un lai tās atskaitās atskaitītos Eiropas iedzīvotājiem. Šī ir unikāla iespēja izveidot jaunu Eiropas Savienību, kas ir strādāja Eiropas iedzīvotāju labā. Paldies! Tagad Vilīmska kungs, vienu minūti. Paldies, priekšādātāji, dāmas un kungi. Es eh, vispirms vēlētos eh, paust prieku 23. jūnijā Lielbritānijā Eh, notiks eh, demokrātijas izpausme. Cilvēki paši varēs eh, demokrātiski izšķirties par to, ko viņi vēlas. Arī Nīderlandē galu galā ir demokrātiskais vairākums, kas varētu izšķirties par to, vai mm, šai valstī ir jāpaliek Eiropas Savienībā vai nē. Arī manā valstī Austrijā ir diezgan liela neapmierinātība ar Eiropas Savienību. Kāpēc gan tas nebūtu iespējams? Uh, Ehm, šajā kontinentā, kur ir dzimusi demokrātija, vai nu tas būtu bijis Islandē vai Grieķijā, ehm, izšķirt lēmumus šādā veidā. Tātad ehm, šķiet, ka pašlaik ir runa tikai par demokrātijas atgriešanos mūsu, mūsu kontinentā. Nekas nav labāks par demokrātiju. Galu galā tieši tā tam vajadzētu būt, jebkurā valstī, jebkurā sistēmā. Un suverēni to vajadzētu izšķirt katrai uh, tautai. Pēc tam ir jāskatās, arī Eiropai ir jāņem vērā, ka e, tauta ir jāiesaista demokrātisko lēmumu pieņemšanā. Paldies, e, Korvins Mikke. E, Paldies. Donalds Tusks teica, ka viņam ir būtiska brīva pārvietošanās Eiropā, bet viņš aizmirsta, ka Lielbritānija nav Schengens locekle. Jā, varbūt šī sala palīdzēja Čārlzam Marksam, bet tā nemaksāja viņam nekādus pabalstus. Ja mēs eh, sāktu tagad diskutēt par šādiem jautājumiem, tad es domāju, ka 90% cilvēku būtu par Brexit. Es tieši tāpēc ceru, ka Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības un uh, un pēc tam tā izveidos brīvas tirdzniecības asociāciju, kurā iestāsies Polija, Ungārija un pārējās valstis. Bez tam uzskatu, ka Eiropas Savienība ir vienkārši jālikvidē. Korvina Mikis kungs, vai jūs pieņemsiet zilās kārtas jautājumu, ko vēlas uzdot Bonanno kungs? Lūdzu, Bonanno kungs. Sì, eh, ho sentito l'intervento del, del collega. Uzklausīju kolēģi teikto un gribētu jautāt, ja jums būtu burvju nūjiņa, Un, ja jūs būtu Junkera un Tuska vietā, ko jūs darītu? Ko jūs darītu ar šo burvju nūjiņu? Repeat your question, the second part of your question. What, what I would do if... Ko es darītu, ja kas, varbūt jūs varētu atkārtot savu jautājumu? Es eh, uzklausīju, ko jūs teicāt, uzklausīju, kas jums bija sakāms, un tad man iešāvās prātā, ja jums būtu burvju nūjiņa, nu kā pasakās, jūs pamostos rīt no rīta. Un jūs būtu Junkera vai Tuska vietā, kuru vēlēšanos jūs izpildītu pirmo attiecībā uz Eiropas Savienību? Es paziņotu, ka Eiropas Savienība ir beigusies, ja viens varētu. Nu, par lai mēs dzīvojam reālā pasaulē, nevis pasakās. Gonzālesa kungs, pusotra minūte. Uh, Mike, please. Ieslēdziet, lūdzu, mikrofonu. No... Priekšsēdētāji, vienošanās ar Lielbritāniju nebija tas, ko mēs vēlējāmies, bet tā bija iespējama. Mēs darījām visu, kas bija mūsu spēkos. Uh, Nav jau tā, ka mēs būtu uzvarējuši, tas nav arī solis uz priekšu. Paudze, kas ir piedzīvojusi divus uh, pasaules karus, tagad redz, ka šie rezultāti sabrūk. Uh, ļoti maz uh, eiropiešu atceras tagad uh, otro pasaules kara, un tieši tāpēc arī mēs atrodamies šādās grūtībās. Mēs nevēlamies, lai Eiropas līderi izmantotu nacionālās nesaskaņas, Eiropa radās kara dēļ. Mums nevajadzētu atgriezties mūsu pagātnē pie nacionālisma un pie populisma. Mēs ļoti daudz runājam par ārēju apdraudējumu, bet vislielākais apdraudējums Eiropas Savienībā rodas tieši iekšienē. Kopš 1939. gada tik liels populisms un nacionālisms vairs nav piedzīvots. Mēs nedrīkstam tam pakļauties. Lielbritānijai tagad ir dot iespēja izvēlēties, taču Anglija, Velsa, Skotija, Ziemeļīrija, tām visām ir vajadzīga Eiropas Savienība, vai nu kopā vai atsevišķi, jo ārpus Eiropas Savienības ir ļoti skarbi. Es gribētu norādīt arī, ka referendumā Britiem būs jāpasaka jā vai nē, bet es gribētu skaidri teikt, ka neskatoties uz to, ko teiks Briti, Eiropa turpināsies. Eiropas Savienība var pastāvēt arī bez Britiem. Nākamais runātājs divas minūtes. Paldies, priekšādētāji! Šī vienošanās, par kuru vē tika vestas sarunas un kurai vienprātīgi piekrita visas 28 dalībvalstis, manuprāt, ir taisnīga un līdzsvarota vienošanās. Domāju, ka visām institūcijām ir jābūt lepnām, ka Eiropas Savienība ir nodrošinās rezultātus un darījusi to laikā. Tātad tiek paredzēts, ka Lielbritānija varēs um, gūt labumu no vienotā tirgus, bet to nesaistīs princips, kas attiecas uz arvien ciešāku savienību un politisku integrāciju, kamēr šis princips savukārt ir spēkā visām pārējām dalību valstīm. Otrais uh, attiecas uz mārciņas diskrimināciju un tāpat arī uh, tiek teikts, ka ir jāievēro visi līgumi un jārada līdzvērtīgi spēles noteikumi iekšējā tirgū. Bez tām šajā darījumā ir iekļauts arī tas, ka piena tā Eirozonas integrācija. Šo iemeslu dēļ, ja Britu pilsoņi nolems palikt, mēs izskatīsim komisijas priekšlikumu. Darīsim to respektējot vienošanos. Mēs nedz kavēsim, nedz arī lieksim šī priekšlikuma īstenošanu. Juridiskā ziņā Eiropas parlaments var oficiāli izteikties šīs procedūras ietveros, uh, balstoties uz komisijas priekšlikumu. Taču politiskā ziņā es domāju, ka šī vienošanās ir panākta tā, ka tai ir jau šī parlamenta vairākums. Es uzskatu, ka mēs esam paveikuši savu darāmo, un tagad Britiem ir jāaizsargā sava labklājība un sava nākotne. Paldies, tagad vārds Bierderis kundzē viena minūte. Es vēlētos pateikties Eiropas līderiem par viņu iecietību, ņemot vērā šīs lielās prasības no Britu puses. Viņi saprata, ka Kameronam ir vajadzīga šī vienošanās galvenokārt viņa partijas dēļ. Tagad cīņa ir sāksies, referendums ir pasludināts, taču. Tas nebūs godīgi, jo tāpēc, ka mēs gadiem ilgi esam dzirdējuši mēlus un uh, neskaidrības, tā skaitā no Ferāģa kunga puses. Uh, Uz kārtas ir likts daudz, cilvēki grib zināt, kāda būs viņu nākotne. Palikt Eiropā, e, tas varētu nodrošināt labklājību un uh, drošību. Ir jāsaprot, ka šis lielākais vienotais tirgus pasaulē ir daudz svarīgāks nekā brīvās tirdzniecības nolīgumi, bet ir runa arī par migrāciju, terorismu, klimata pārmaiņām Arī pie šiem jautājumiem mums ir jāstrādā kopā. Tie, kas aicina izstāties no Eiropas, skrien uz aizas pusi un īsti nezina, kas slēpjas otrā pusē. Un tas ir vienkārši muļķīgi. Mums vajadzētu palikt Eiropā, un tad Lielbritānija varētu lepoties un ar lepnumu teikt to turpmākajām paudzēm. Paldies tagad Sargentīnī kundzei viena minūte. Paldies priekšādātāji. Mēs varam organizēt veselu virkni samītu par migrācijas krīzi ar Turciju bez Turcijas, ar Grieķiju bez Grieķijas, ar Austriju, ar Balkānu valstīm, atkal bez Grieķijas un tā tālāk. To var darīt vairāk kārt, taču mēs nenodrošināsim migrācijas krīzes kontroli ja mēs nerunāsim par to, ka pagājuši gadu pusmiljons cilvēku ieradās pie mums. Tas tikai turpināsies, ja mēs eh, runāsim par eh, robežu aizvēršanu, gan ārējo, gan iekšējo robežu aizvēršanu. Šķiet, ka mēs skatāmies kaut kur citur. Tieši to dara arī tieslietu un iekšlietu ministri, tad, kad viņi runā par Schengenas planta piemērošanu vai kontroļu atjaunošanu. Diemžēl mums ir jāakceptē tas, ka mums ir jāatrod vieta šiem migrantiem. Mēs nevaram viņus kaut kur aizstumt uz Grieķiju vai Turciju. Paldies, Vozembergis kundze, vēlas jums uzdot jautājumu, vai jūs to akceptējat? Lūdzu, jums vārds. Ļoti uzmanīgi uzklausīju Sargentīnī kundzes teikto. Protams, jums migrantu problēma ir svarīga, bet vai tas ir samitu dēļ vai arī politiskās gribas trūkuma dēļ? Šķiet dalībvalstis nevēlas nodrošināt šo bēgļu pārdali, un tāpat arī netiek veidota tālāka politika attiecībā uz Turciju, lai Turcija pildītu savas saistības attiecībā uz atpakaļ uzņemšanu. Paldies, priekšsēdētāji! Te ir runa par migrantu krīzi. Nu, par bēgļu krīzi drīzāk, nevis par migrantu krīzi. Un viņiem ir jāpiešķir patvēruma meklētāja status. Šķiet, ka galvenā problēma slēpjas politiskajā gribā, bet ja mēs teiksim, ka mums ir jāizturas striktāk pēc Turciju, mēs nevarēsim neko panākt. Es nedomāju, ka mums vajadzētu atvērt jaunas sarunu sadaļas. Uh, Mēs pat nevēlamies, lai viņi iestātos, mēs arī nevēlamies piešķirt bezvīzu režīmu. Es domāju, ka mēs nevaram tāpēc prasīt, lai 2,5 miljoni bēgļi paliek pie viņiem. Jo kungs, priekšādātā kungs, šīs debatas mani nepārliecināja. Attiecībā uz to, vai tas būtu labi vai slikti Britiem palikt Eiropas Savienībā vai iet no tās prom. Es domāju, ka samits nav pilnīgi neko izdarījis attiecībā uz migrāciju. Tiek piešķirti 3,5 miljārdi Turcijai, atkarībā no tā, vai Turcija izpildīs dažādus priekšnosacījumus. Uzklausīju šīs debates un gribu norādīt, ka Eiropas pilsonis tika nogalināts pēc ļoti smagas spīdzināšanas. Giulio Reģēnī, 23 gadus vecs viņš iestājās par cilvēktiesībām. Vai viņa likteni neviens neņems vērā? Tas ir apkaunojoši. Ēģiptē mums ir jāpastāsta, kas tieši notika. Mums ir jāatrisina šī lieta, ir jāsaprot, kas notika patiesībā. Arī Itālijas valdībai ir jāsniedz atbilde. Augstās pārstāvis Mogherīnī nav klāt, un tas ir patiešām apkaunojoši. Funtulis kungs viena minūte. Pēdējais Eiro samits parādīja, ka Eiropas būvēi nav nākotnes tās pašreizējā formātā. Uzskatu, ka šie notikumi varbūt ļaus uh, visam pavirzīties uz priekšu daudz straujāk. Lielbritānija vēlas sev īpašu speciālu statusu, lai tā varētu palikt Eiropas Savienībā, bet arī citās valstīs ir pilsoņi un arī citur ir spēkā suverenitāte, arī viņi varētu vēlēties tieši to pašu, kāpēc viņi nevarētu izvēlēties tādu pašu ceļu. Šķiet, ka Grieķija tagad tiek vienkārši žņaukta nost, un vispār netiek izrādīta nekāda solidaritāte. Šķiet, ka šī savienība balstās uz, um, uz melu plīvuriem. Tas, kas notiek Grieķijā, ir traģēdija. Cilvēki tagad mēģina pietuvoties Turcijai, valstī, kurai vispār nav vietas Eiropā. Ir jānodrošina ši, šie bēgļu uzņemšanas centri, ir jāpalīdz Grieķijai. Paldies vārds Broka kungam pusotra minūte. Padomas priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, Es vēlētos pateikties Tuska kungam un Junker kungam par ļoti labo sadarbību, ko viņi izrādīja parlamentam samita laikā. Es domāju, ka mēs neesam pārdevuši Eiropas dvēseli un intereses e, šīs vienošanās laikā. Lielbritānija ieguva savukārt to, kas tai bija vajadzīgs, gatavojoties referendumam. Mēs esam arī uh, apņēmušies, ka šīs vienošanās noteikumi tiks ievēroti, un mēs arī esam apņēmušies šo projektu novest konstruktīvi līdz galam. Es domāju, ka pats svarīgākais ir tieši tas, un arī saruna atmosfēra uz to norādīja. Es uzskatu, ka šī vienošanās ir izpildāma, un mums arī vajadzēs pieņemt attiecīgos tiesību aktus, lai to visu varētu izdarīt. Uzskatot, ka balstoties uz šiem pamatiem mēs varēsim izdarīt to, ko teica Kamerona kungs pašās beigās. Lielbritānijai uz pārējo pasauli vairs nebūs pilnīgi nekādas ietekmes, ja tā nebūs kopā ar Eiropas Savienību, vai nu te ir runa par terorismu vai par ko citu. Mēs redzam, ka tagad eh, amerikāņi un krievi panāk vienošanos. Mums vajadzētu pamosties, mums vajadzētu saprast, ka mūsu intereses vairs neviens neņem vērā. Tieši tāpēc mums vajadzētu mēģināt atgūt tautas uzticēšanos, un es eh, ceru, ka eh, šī vienošanās ļaus izšķirties eh, par pareizo lēmumu arī Britu tautai. Broka kungs, vai jūs at, pieņemsiet Andersona kunga jautājumu? Tikai viens eh, zilās kartas jautājums tiek pieļauts. Andersona kungs lūdzu. Paldies, Broka kungs. Es uzskatu, ka vienošanās, kura neatzīst morālās tiesības, kādas piemīt valstīm nepiedalīties Eirozonā, tai kaut kā trūkst. Vai jūs nepiekritīsiet, ka šī vienošanās būtu jāpabeidz? Te ir skaidri pateikts, ka 26 valstīm ir pienākumi attiecībā uz eiro. 19 eh, šī šos pienākumus ir izpildījušas, un 7 to arī darīs. Un mums ir šī atšķirība, tikai divām valstīm ir izņēmuma status. Mums ir jāturpina eirozonas padziļināšana, par to ir panākta vienošanās. Un tāpat arī ir panākta vienošanās, ka katram ir vienādas tiesības, bet tāpat tā tad ir vienošanās, ka šīm septiņām valstīm piemīt visas priekšrocības, kādas ir turpmākajām eirozonas loceklēm. Un tāpat arī ir teikts, ka netiek pieļauta daudz valūtu savienība. Eiro ir oficiālā Eiropas Savienības valūta. Rodrīgeses kundze, viena minūte. Priekšsēdētāji, jūs runājāt par investīcijām Schengenā. Domāju, ka tā ir ļoti laba ideja. Pašreizējā Schengen zonas sadrumstalošanās ir nepieļaujama. Mums ir jārīkojas strauji, un mums ir jānodrošina reālas Eiropas robežas. Kas tās ir? Es nedomāju, ka tām ir jābūt sienām ar dzeloņstieplēm, lai mēs izveidotu Eiropas cietoksni. Reāla Eiropas robeža 21. gadsimta izpratnē ir drīzāk tāda infrastruktūra, kas spēj organizēt un attīstīt Eiropas Savienības un tās kaimiņu valstu attiecības. Tas nozīmē, ka uh, reālai Eiropas robežai ir jābūt loģistiskai struktūrai ar uh, izlūkošanas datiem, ar pamatdrošību, uh, ko tā nodrošina Eiropas pilsoņiem, ar iespējām pārvaldīt uh, bēgļu plūsmas un tā tālāk. Tā skaitā nodrošinot uh, pieklājīgus standartus. Es uzskatu, ka šādas investīcijas ir ļoti būtiskas nākotnē, un par tām lēmumu vajadzētu pieņemt pavisam drīz. Paldies! Tagad vārds Atkinsons kundzei viena minūte. Vispār Pirms es vēlētos pateikties vēlētājiem no dienvidu austrumiem Anglijā. Patiešām šīs sarunas bija veiksmīgas. Kamerun kungs dabūja uh, gandrīz visu, ko viņš vēlējās. Es pārstāvēju priekšsādētā konferencē mūs, un es redzēju, ka mūsu lepnais premjers nemaz nevēlējās tikties ar britu deputātiem. Uh, Eh, kaut arī viņš pārstāv pats simtiem deputātu, un šī sanāksme parādīja to, kas Britiem būtu jāzina. Netiks grozīti līgumi, nekādi ierobežojumi netiks uzlikti uh, cilvēku brīvai kustībai. Un vienīgais balsojums būs indikatīvs, un tas pat nebūs juridiski saistošs. Tātad, Broka kungs, premjera vienošanās uh, ir vispār bezjēdzīga, un to apstiprināja arī Maikls Gaus šodien. Eiropieši uzreiz pēc referenduma varēs to visu uh, izmest ārā pa logu, un vienīgās izmaiņas mēs panāksim balsojot nē. Šoidrovas skundze pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Draugi, es apsveicu vienošanos, kas ir panākta kā 27 valstu gribas izpausme saskaņā ar nosacījumiem, kas ir akceptējami gan Lielbritānijai, gan visiem pārējiem. Tie ir saprātīgi nosacījumi, un, protams, mums ir jāapzinās, ka šī vienošanās nozīmē tālākas sarunas par likumdošanas izmaiņām, par kurām tiks spriest šeit. Es domāju, ka sarkanā līnija ir mūsu kopējās vērtības un princips, ka līgumi netiks grozīti. Es respektēju visus, kas spēj stāties pretī populismam, un es arī priecājos dzirdēt balsis, kas iestājas par palikšanu Eiropas Savienībā, un pat no Lielbritānijas ir šādas balsis. Man iepriecināja Foksa kunga teiktais, ka viņš ir par. Savukārt, Ferāčs nepareizi iztulkoja Čehu premjeru, uh, kurš teica, ka tas varētu radīt domino ietekmi, proti dezintegrāciju, kas savukārt būtu negatīvas sekas balsojumam atstāt Eiropas Savienību. Mēs nevēlamies izstāties no Eiropas Savienības, bet, protams, pastāv šāds risks, ja referendumā tiks nobalsots par nē. Esmu pār Tuska kungu, es priecājos, ka viņš tik enerģiski veda sarunas, un es būtu cerējis, ka viņš tikpat enerģiski rīkotos arī migrantu krīzes situācijā. Grapīnī kundze vēlas uzdot jautājumu. Paldies priekšādātāji, dāmas un kungi! Es arī piekrītu, ka Lielbritānijai vajadzētu palikt Eiropas Savienībā. Es saprotu, ka arī jūs tā domājat. Es gribētu jums uzdot uh, šādu jautājumu. Vai jūs domājat, ka pēc šīm pielaidēm, ko padome deva Lielbritānijai, un pieņemot, ka šī atbilde ir jā, kā vienotais tirgus un attieksmes vien, vienlīdzība un pārējie jautājumi tiks respektēti. Esmu pārliecināta, ka vienošanās atbilst mūsu vērtībām un ka tiks ievērot arī vienotā tirgus principi. Protams, mēs diskutēsim par likumdošanas aspektiem, bet vienotā tirgus principus nevar pārkāpt. Vaidenholcer kungam viena minūte. Paldies, priekšādātāji! Tas ir ļoti labi, ka mums ir tagad eh, iespējas izšķirties un ir pieņemti šie nosacījumi referendumam, esmu pārliecināts, ka Britu tauta pieņems pareizo lēmumu. Diemžēl sīti svarīgi lēmumi tagad ir atlikti, proti bēg, bēgļu jautājums. Pašlaik šis jautājums ir ļoti svarīgs un patiešām žēl, ka tagad tas ir atlikts uz 5. mārtu. Tā ir pēdējā iespēja. Mums beidzot vajadzētu palielināt kapacitāti izcelsmes valstīs, ir jānodrošina labākas struktūras, labāki resursi, ir jāpalielina drošība uz robežām. Mēs nevaram uh, tagad ieguldīt iekšējo robežu būvēšanā. Mums ir jāatbalsta Grieķija, te ir runa ne tikai par drošības standartiem, bet mums ir jādomā arī par cilvēktiesībām. Uh, un beigās mums vajadzētu beidzot īstenot šo vienošanos. Bertelsmana fonda aptāja to ir parādījusi. Ir laiks Eiropai, nevis iešanai pa nacionāliem ceļiem. Paldies, Karasa kungām pusotra minūte. Priekšādātāja kungs, dāmas un kungi, abi temati - migrantu jautājums, bēgļu jautājums un Lielbritānijas referendums - ir nedaudz kopīgi. Šķiet, ka ir par daudz politiķu, kas eh, mēģina iestāties par savu taisnību, kas eh, mēģina spēlēties ar cilvēku bailēm tā vietā, lai piedāvātu risinājumu. Abiem šiem tematiem līdzīgs ir arī tas, ka ir cilvēki no mūsu politiskajām nometnēm, kas uh, mēģina uh, risināt eh, savas eh, nacionālās problēmas, savas eh, personiskās problēmas, un tas tiek darīts uh, kaitējot Eiropas projektam. Es gribētu viņus visus aicināt pielikt punktu šai spēlē. Tas viss ir pārāk nopietni, gan bēgļu, gan arī Lielbritānijas jautājumā. Šeit ir runa par Eiropas vienotību. Te nav runa par renacionalizāciju un par sava egoisma uh, izspēlēšanu. Es uzskatu, ka ir neakceptējami, ka samazinot tiesības vienam, tiek uh, samazinātas tiesības arī citiem. Manuprāt, nav pareizi, ka cieši cilvēki no tā, ka kāds kaut ko nepareizi izdarījis. Uh, Es uzskatu, ka ar mūsu Eiropas lēmumiem ir pietiekami, lai šīm problēmām mēs varētu rast risinājumu un varētu nodrošināt vairāk ticamības, nevis hausa. Karaskungs, viens zilās kartas jautājums. Balčītis kungs vēlas to uzdot. Es pie... Balčītis uzdo, uzdos jautājumu. Es atvainojos, es atvainojos. Excuse me, excuse me, it was Mr. Balčitis who has asked first, so. Balčitis kungs pieteicās runāt pirmais, es patiešām atvainojos. I'm sorry, Balčitis. Yes, of course. Ačiū pirmininkė. Paldies, priekšādātāji. Karas kungs, jūs daudz runājāt un lielākā daļa mūsu vidū piekrīt, ka Lielbritānijai vajadzētu palikt Eiropas Savienībā, un ka veseliem saprātam vajadzētu uzvarēt. Bet vai jūs nedomājat, ka Eiropas komisijai vajadzētu izveidot pasākumu plānu, kas tiktu piemērots gadījumā, ja Lielbritānija vairs nebūtu Eiropas Savienības loceklē? Mums ir jāsāk runāt par Londonas Cityju, mums ir arī jārunā par citiem jautājumiem, par mūsu infrastruktūras izmantošanu. Varbūt to visu vajadzētu uh, izplānot jau iepriekš. Pēdējo dienu sarunas es pateicos arī visiem, kas uh, piedalījās, uh, proti Brokam, Gvaltjērī, Ferhofštātam, šiem cilvēkiem, kas no parlamenta palīdzēja, lai šī vienošanās varētu tikt panākta, ar to tika garantēts, ka kopā ar komisiju, ka viss, kas tiek eh, šeit noslēgts, ka tas netiks ziedots uz nacionālo valstu interešu altāra. Galu galā mums ir jāstieprina kopiena. Ja Lielbritānija pateiks nē, tad tas arī uzsāks procesus. Es vispārīgi varētu teikt, ka katrs referendums ir bēgšana no atbildības un parlamentārās demokrātijas pavaināšana. Karēsa kungs. Tā kā redās eh, šāda nesaprašanās, es domāju, ka būtu tikai godīgi mēs ļautu arī otram uh, zilās kartes uh, jautājumam tikt uzdotam. Paldies, priekšādātāji, Artuīkungs. Paldies, Karasakungs. Es uh, gribētu jums atzīties, ka šī vienošanās, kas tika panākta nedēļas nogalē starp valstu un valdību vadītājiem, uh, uh, īsti nav veiksmīga. Šis teātris uh, norāda uz uh, politiķu um, nevarēšanu. Šķiet, ka šai Eiropai trūkst grības, tai trūkst vienotības, un līdz ar to Britiem iespējams nav nekādas vēlmes būt daļai no Eiropas projekta. Uh, Protams, šeit varbūt ir runa par eh, nacionālo egoismu bez jebkādām perspektīvām. Dāmas un kungi, mani šī vienošanās neapmierina, jo tā paver durvis dažādām sarunām. Četrus mēnešus mēs nevarēsim pieņemt nevienu lēmumu, tāpēc, ka referendums vēl nebūs noticis. wieder beide Themen haben gemeinsam. Es domāju, ka šie temati ir ļoti līdzīgi. Ir lēmumi, un, diemžēl, trūkst nopietnības un vēlmes īstenot šos lēmumus, un tas ir atkarīgs no cilvēkiem, kas šos lēmumus pieņem. Šiem cilvēkiem vajadzētu sevi uztvert nopietni, jo, ja kāds pats sevi neuztver nopietni, tad pārējie arī viņu neuztver nopietni. Tas attiecas gan uz bēgļiem, gan arī uz Lielbritāniju. Tātad šeit nav runa vairs par debatēm, te ir runa par jā vai nē, par dalību Eiropas Savienībā vai nē. Un tieši tāpēc šeit vajadzētu lielāku nopietnību debatēs. Uzskatu, ka problēma ir dalību valstīs, jo tieši tāpēc arī lēmumi netiek īstenoti galu galā uh, solījumi, kas tiek doti, ir jāpilda, tad tas nāk visiem par labu. Nīdera Mollera kungam viena minūte. Priekšsēdētā kungs, paldies. Es domāju, ka tas ir visu interesēs, lai uh, Lielbritānija paliktu es sastāvā. Bet uh, mēs nevaram būt apmierināti ar pašreizējo vienošanos. Īpa attieksme pret sociālajām pabalstiem, tas uh, atstāja tādu rūgtumu piegaršu, jo Farāžu kungs un uh, labēji ekstrēmiski ir uzsākuši šo te eh, naida kampaņu pret eh, strādājušiem no Austrum Eiropas. Bet mēs labi zinām, ka nedz Ungāri, nedz eh, Poļi nedodas sociālo pabalstu medībās. Viņi dodas uz turien tādēļ, ka viņiem mājās nav darbs. Un nekāda sociālajā pabalsti nekompensēs to, ka viņi neredz savus mīļos un tos mājās. Uh, Un eh, faktiski mēs tagad atspēlējamies uz tiem, kas ir visvairāk ievainojami. Samazinot sociālos pabalstus, mēs vēršamies pret eh, trūcīgākajiem. Nu tā, pirmais risinājums, kāpēc neapgriezt sociālos eh, tēriņus. Mēs atkal nonākam pie tā paša, atkal mums ir dalība valstis, kuras vēlas sekot šādam kursam. Es vēlos tādu Eiropu. Uh, kuru tur kopā likums, nevis sociālā, sociālajā pavalšuits skundze. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs esam izveidojuši Eiropas Savienību, lai uzturētu mieru, lai novērstu konfliktus un nevis, lai pakļautos populismam. Tie, kas veidoja šo savienību, bija gana drosmīgi, lai izveidotu Schengen zonu, tam Eirozonu un apvienotu Eiropas nācijas. Tā kā mums ir jāsaglabā šis mantojums. Mūsu mm, frakcijas priekšsēdētājs Vēbers atzīmēja atbilstoši, ka Sīrijas, Ukrainas, eh, Lībijas konfliktos eh, mēs, eh, tie ir šie tik ļoti svarīgi jautājumi, un tagad mēs prioritizējam Britu jautājumu šajā te krīzē, vai tiešām Britu jautājums ir pats svarīgākais bezdarba līmenis Eiropas Savienībā un citas problēmas. Junker kungs nesen sacīja, vai nu mums ir jābūt drosmīgiem, vai nu viss sagāzīsies. Es domāju, ka mums ir jābūt drosmīgiem, un Eiropas Savienība nedrīkst sabrukt. Un es esmu pārliecināta, ka Lielbritānijas ļaudis būs gana viedi, lai pieņemtu pareizo lēmumu un nobalsos par palikšanu Eiropas Savienībā. Tas ir vienīgais pareizais risinājums. Uh, gan Eiropas Savienībā, gan Lielbritānijai pašai. Jūs tas, tos kungs sacījāt, ka šis ir eh, viens, eh, ka šī ir viena bīstamākajām situācijām, kādā es jebkad ir atradusies, bet jāsaka, mēs atrodams milzīgā uh, bēgļu krīzes viducī un 7. mārtā mēs ar lielu optimismu cerams, ka varēsim uzzināt par to, kādi ir bijuši rezultāti sarunām ar Turciju. Paldies! Pirms jautāju, vai pieņemat zilo kartīti no Jakovčiča kunga, man ir jāpaziņo, ka mēs lūksim mūsu kolēģi Gijomu izteikties Un tad vajadzēs uzklausīt uh, Tuska kunga uh, runu, jo viņam ir jādodas prom, un tad turpināsim mūsu uh, diskusijas. Jākočiņš kungs, lūdzu, jums vārds jautājumam. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Švickunds, ka pieņemāt zilo kartīti. Es ļoti uzmanīgi klausījās, ko jūs sacījāt. Es ļoti labi jūs pazīstu un zinu, ka vēlaties, lai apvienotā karalista paliktu Eiropas Savienībā. Taču Ne mēs, ne parlaments to nelems, to lems paši Briti. Ja viņi izlems, ka viņi vēlas aiziet, vai jūs piekrītat, ka tā ir skaidra atbilde no apvienotās karalistes puses par to, ko viņi domā par Eiropas Savienību, un tād vairs nevajadzētu atsākt sarunas ar viņiem, jo tiek jau runāts, ka viņi vēlas tā kā pēc tam eh, runāt jaunu dalību, pārrunāt jaunu dalību. Jā, es jums piekrītu, Jakočiš kungs, eh, balz, nebalsojums ir galīgs eh, lēmums, bet parlaments un Eiropas Savienība ir piekāpusies, ir izgājusi uz kompromisiem, mēs vienbalsīgi esam nobalsojuši. No bet es nedomāju, ka mums būtu jādod Lielbritānijai iespēja atsākt jaunas sarunas par atpakaļ iestāšanos tūlīt pēc referendumu. Giļamas kundze, tātad eh, te ir jautājums par bēgļiem, bet īsnībā eh, jautājums ir vienmēr viens un tas pats, vai Eiropa ir spējīga palikt vienota daudzveidībā, vai arī uh, savos pretējos viedokļos. Bet kas ir nolēmts attiecībā uz bēgļiem? Pilnīgi nekas. Viss tiek eh, kaut kur aizmirsts, tiek aizmirsti pat lēmumi, kas ir pieņemti. Un eh, arī efektivitāte nav augstākajā līmenī. Tiek runāts par hotspot augstā krīzes centriem, bet eh, nekas netiek darīts. Vēl ļaunāk tiek pieņemti vienpusēji lēmumi visur Eiropā tiek eh, pieņemtas kvotas eh, patvērumu meklētājiem, tāpat arī tiek uzstādīts iekšējās robežas. Šķiet, ka eh, sadarbība tagad ir kļuvusi par izolāciju, un izolācija galvenokārt vēršas pret Grieciju, Grieķiju. Šie Balkānu ceļi jau ir radījuši savas sliktās sekas. Um, padomas priekšsēdētājs arī piemina iespējamu humanitāro krīzi. Uh, Lūk, kāds jautājums. Kāpēc uh, organizēt jaunus samitus, ja tajos netiek pieņemti svarīgi lēmumi? Šīs uh, bēgļu plūsmas tiek izmantotas kā politisks instruments. Now, President Tusk, you have the floor, and then uh, Commissioner Dombrovskis. Tagad došu vārdu Donaldam Tuskam un pēc tam Dombrovskungam pēc tam. Paldies, eh, paldies par izpratni. Eh, divas lietas, par ko mēs šodien runājam. Mēs runājam par vienošanos ar uh, apvienoto karalisti un migrāciju. Abi jautājumi ir saistītas, par to nemaz nešaubos. Jo tas, kā mēs risināsim migrācijas krīzi, lielā mērā uh, ietekmēs to, kā izvērtīsies referendumu kampaņa. Visi tie, kas vēlas saglabāt Eiropas Savienības kopību visas rietumu pasaules kopību un kuram, kuriem šķiet, ka mēs esam nokļuvuši tādā episkā vēstures brīdī, tiem būtu jābūt šādam, jāstrādā pie plāna, pilnībā nododoties tā izpildēji. Ko es ar to domāju? Tā ir efektīva mūsu lēmuma izpilde. Uh, Eh, pilna, pilns respekts eh, Schengenas kodeksam un kopēja sadarbība ar, kopēja rīcība ar Turciju. Ja šī te kopdarbība, eh, reaģējot uz migrācijas krīzi, tiks pārkāpt, ja to izdarīs kaut viens, tas tikai vēl pastiprinās iespēju, ka apvienotā karalists pametīs Eiropas Savienību. Vienošanās, kas tika tikko panākta ar uh, Lielbritāniju, stāsies spēkā tikai tad, ja uh, Briti nolems palikt Eiropas Savienībā. Ja viņi nobalsos nē, tad, protams, šis nolīgums vairs nebūs spēkā. Nevienam nav nekādu ilūziju. Uh, šis uh, nebija tikai uh, viens no daudziem sarunu raundiem, šis bija pirmais un pēdējais vairāk nebūs. Paldies, es vēlreiz atvainojos, bet tehnisku iemeslu dēļ man ir jādodas prom. Paldies, Tuska kungs. Un tagad es gribu dot vārdu Kefaloj Janis kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Nevar nepiekrist prezidenta Junkera un prezidenta Tuska secinājumiem par to, kāda nozīme ir nolīgumam eh, starp apvienoto karalistu un Eiropas Savienību. Jā, un nekādu sarunu vairs pēc tam, ja uh, referendumam ir negatīvs rezultāts. Atcerieties eh, runu par apvienot par Eiropas uh, Savienoto Republiku. Nu, jāsaka, ka šāda retorika un uh, populisms nāk par sliktu pašai apvienotajai karalistē. Dzirdēju uh, šeit tādu teicienu kā maza Anglija, maza Anglija, kas gatavojas nostāties pret visu pasauli. Es uh, uzskatu, ka ir jāaizsargā Schengena, ir jāpatur vaļā robežas. Turcija ir uh, divējādās pozīcijā, tā ir daļa no problēmas un daļa no risinājuma migrantu krīzes laikā. Uh, no vienas puses viņi ļauj iet cauri uh, cilvēku kontrabandistiem un uh, kļūst par magnētu cilvēkiem, kas ierodas no Ziemeļā Āfrikas. Uh, jo eh, Turcija nerealizē atpakaļ nosūtīšanas pienākumu. Mums ir jāmeklē kopīgi risinājumi, un es domāju, ka Eiropa ir spējīga eh, to izdarīt. Paldies! Nākošais runātājs Kengas eh, kundze uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs nu pat pieredzējām kārtējo Eiropas padomi bez nekādiem rezultātiem. Un e, faktiski tas bija tāds eh, lakmus tests Eiropas Savienības spēja kaut ko darīt bēgļu krīzes la, e, sakarā. Mums ir jāspēj aizsargāt ārējās robežas, samazināt bēgļu plūsmas un e, samazināt nelegālo imigrāciju bet viss, eh, eh, ar ko padomu nāca klajā, būtībā ir nekas. Mums ir nepieciešama ilgtermiņa politika un droši uh, ieceļošanas kanāli. Mums ir jāspēj integrēt uh, uh, šos te cilvēkus, kas ierodas savās sabiedrībās. Un ir jāatrod taustāms atbildes uz šiem jautājumiem. Tāda būtu vispārēja, visaptveroša pieeja. Ir jāuzņems atbildība visiem vienādi. Tas, ka nav šīs ilgtermiņa vīzijas par Eiropu, mēs arī nespējam nodrošināt veiksmīgu politiku. Un tas ir ietekmē cilvēku iespējas brīvi pārvietoties. Nākamais runātājs Gunārs Hokmarks. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka diezgan pārsteidzoši, ka diskusijās, kas ir izvēršās šo pēcpusdienu, ļoti maz bija to, kas runāja par uh, lietām, negatīvām lietām. Mēs runājam par problēmām, kā, ar ko mēs astopamies, un te nav runa tikai par to, kā mēs vēlamies redzēt eh, Eiropas Savienību attīstāmies tālāk. Mēs runājam par drošību, stabilitāti, labklājību, par izaicinājumiem. Uh, Un ir vienkārši skatīties, kas notiek. Puķins, Ukraina, Krievija, provokācijas mm, attiecībā uz daudzām Eiropas Savienības dalību valstīm. Un mēs zinām, ka neviens vien e, ir gatavs padoties Putinam un tā arī balsos. Un tad mums ir nepieciešamība pēc ekonomikas, atves, ekonomikas atvesaļošanas, labklājības un daudzi tur te otrā pusē nekādas atvērtas tirgus nevērs nevēlas. Un, ja mēs paskatāmies uz problēmām, piemēram, ar stabilitāti, un es jau minēju Putinu, valstu, neveiksmīgām valstīm dien, Ziemeļāfrikā, klimata pārmaiņas un tā tālāk. Ir pilnīgi skaidrs, ka mēs nevaram atrisināt šīs problēmas pa vienam, un tie, kas vēlas sadrumstalotību, tie uh, tikai atbalstīs Putinu, Lepēnu un citus ekstrēmistus tojos austrumos, un apvienotā karalistē ir jāsaprot, cik svarīgi Eiropā ir apvienotā karaliste. Uh, eh, Hokmār kungs, jums ir zilās kartītes jautājums no Jūreka kunga, vai jūs atbildēsiet? Nu, no es gan dikti brīdītos, ja neviens neko neprasītu. Eh, Jūrekungs, lūdzu. Paldies. Nu, tas, ko jūs teicāt par apdraudējumu, kas ir Krievija, īpaši tai pasaules daļai, kurā atrodas arī mana valsts. Bet ne jau cilvēki negrib runāt par Eiropas Savienības nākotni, bet gan valdības un dažādu interešu grupas, kas, piemēram, runā par Nord Stream 2 un tā tālāk. Tā kā neapvainosies, neapvainosim cilvēkus un sabiedrību, valdības un vadītāji būtu jāaicina darboties. Hohmar kungs 30 sekundes. Jā, esmu pilnīgi pārliecināts, ka Eiropieši uh, uzskata, ka pats svarīgākais ir uh, stabilitāte un drošība šajā pasaules daļā, un viņi vēlas mieru, viņi vēlas, lai uh, Mums būtu atbildīga klimata politika, enerģētikas politika, vidas politika, un tieši tāpēc mums ir jānodrošina tas, lai to varētu viņiem sniegt un rādīt ceļu. Un e, interesanti, ka neviens neteica šovakar, ka šīs problēmas ir iespējams atrisināt pa vienam, jo jūs esat viens, jūs esat viens pasaulē, kurā ir nepieciešama vienotība. Lielas paldies! Nākamā runātāja Elēna Valenciāno. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs esam pavadījuši ļoti daudz laika, cenšoties izvairīties no uh, Brexita, no Grexita, un tagad mēs cenšamies izvairīties no Brexita, bet mani visai uh, pārsteidz tas, cik maz mēs nopūlamies lai izvairītos no jūreksita. Principios, que nos animan. Ja Eiropas Savienības valstu valdības vienkārši pašas atbrīvo sevi no atbildības par rīcību bēgļu krīzes gadījumā, un šobrīd tieši bēgļu krīze ir reāla krīze Eiropas Savienībā, un tas faktiski uh, Eh, demonstrē to, ko Eiropas Savienība centusies panākt un ko te nav izdevies panākt. Un tā apdraud principā visu, eh, ko mēs esam centušies izveidot, pārmērī koncentrējoties uz Brexitu. Mēs esam aizmirsuši par Eureksitu. Un eh, principi, uz kā balstādās Eiropu un ko tā aizstāv, tā kā it kā vairs nav spēkā. Un paldies! Un visbeidzot, Rāņģēlkungs. Paldies priekšsēdētājiem. Man jāsaka, ka šīs padomes samita rezultāts, īpaši par apvienotās karalists jautājumu, un vienošanos bija visai veiksmīgs, jo šī vienošanās ļauj saglabāt Eiropas Savienības interesi un, zināmā mērā, cenšas uh, Uh, atbildēt uz tām uh, sarežģītajām prasībām, uh, kādas bija Lielbritānijai. Un nu, vispār izcinājums ir līdzsvarots un pieņemams. Kas ir svarīgākais šajā jomā Eiropas Savienībā? Vispirms neiejaukties mm, suverēnajā Lielbritānijas eh, iedzīvotāja gribas izpausmē, eh, taču pilnīgi skaidri parādot un nu, nodemonstrējot, ka ja Eiropas, eh, ja Briti nobalsos Parīzes stāšanos, tad tas ir neatgriezenisks process. Tas ir svarīgi, lai vēlētāji un arī Eiropas Savienības pilsoņi saprastu, ka Eiropas Savienībai ir savas priekšrocības un savi trūkumi jo ir tiesības un ir pienākumi. Tā kā tas nav tā, ka vienreiz es nobalsošu un tad skatīšos. E, katram lēmumam ir sekas, ņemot vērā visus e, šos faktorus. E, Brītu tauta būs brīva izvēlēties savu tālāko ceļu. Liels paldies! Un tālāk mēs nonākam pie brīvā uh, mikrofona uh, procedūras. Man ir 14 dalībnieki pieteikušies. Es uh, domāju, ka ja jūs tomēr turēsieties pie vienas minūtes, tad iespējams, ka mums izdosies dot vārdu pēc iespējas vairāk deputātiem. Paldies, priekšsēdētājs kundze, saka Maginas kundze. Uh, Eh, daudz tik runāts par migrāciju eh, samitā, bet mēs vairāk runājam par referendumu, tāpēc es gribēju pievērsties migrācijas jautājumam, jo tas ir saistīts ar to, kas notiek apvienotajā karalistē un potenciālo referendumu iznākumu. Ja jūs paskatieties uz Turciju, Lībānu, Jordāniju, kas uzņem tik daudz cilvēku, un mēs solām viņiem finansējumu, uh, bet viņi to vēl nav saņēmuši. Šis jautājums ir daudz svarīgāks, uz to ir jākoncentrējas, jo pilsoņu bāžas e, faktiski arī veido šo negatīvu attieksmi pret uh, Eiropas Savienību. Un runājot par apvienoto karalisti, nu, mums tur nevajag iejaukties. Mums ir iespēja sniegt savu viedokli un kā tuvākie kaimiņi. Uh, es esmu uh, deputāte no īrijas, mēs zinām, ka uh, ar ko mēs, eh, ar ko mums ir robeža, un, protams, ka labāk ir saglabāt apvienoto karalisti Eiropas Savienībā. Paldies! Nākošais runātājs Kaputā kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Runājot par uh, migrācijas krīzi, padome pieņēma NATO piedāvājumu patrulēt Egejas jūrā, pieejas maršrutus, un mums ir kopā jāīsteno Eiropas Savienības Turcijas rīcības plāns, un visai šai kopējai rīcībai vajadzētu samazināt bēgļu plūsmas, bet ir nepieciešams papildus pūles, lai šo plānu efektīvi īstenotu dzīvē ja ir nepieciešami papildus pūliņi, eh, tad 7. marta samits būs tas, kas būs izšķirošs šajā jomā. Brexit jautājums. Apvienotās karalis zaudējums būs fatāls Eiropas Savienībai, bet tas uh, būs fatāls arī apvienotās karalists ekonomikai. Mēs esam panākuši vienošanos, bet uh, ir jādara viss, ko mēs spējam, lai saglabātu Eiropas Savienībā eh, Lielbritāniju. Paldies! Un tagad nākamais runātājs - Marijas kungs. joprojām eh, kontrabandisti sūta tūkstošiem cilvēku pāri eh, jūrai uz Eiropas Savienību At, un iznāk, ka uh, Grieķija pārvēršas par brīvdabas uh, bēgļu nometni un uh, par spīti tiem lieliem uh, daudzumam cilvēkiem, kas ir ieradušies Grieķijā kā bēgļi, tikai 400 pagaidām ir uh, pārcelti uh, uz citām dalību valstīm un daudz no viņiem eh, rod, ierodas eh, Grieķijā tikai tādēļ, lai nokļūtu Vācijā. Es domāju, ka Grieķijai vajadzētu iziet no Schengenas zonas, lai tā varētu izmantot savus eh, jūras kara spēkus, lai varētu apsargāt savas robežas, jūras robežas un beigt piemērot Dublin 3. Paldies! Izaskuna Bilbao Barandikundze tālāk. Vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Kopš 1930. gadiem mana grupa ir koncentrējusies uz Eiropas eh, pro projektu. Mums ir nepieciešams eh, neļaut mazināt pilsonisko Eiropu. Eiropas Savienībai ir jāuzlabojas, protams, bet šis dokuments ir vairāk kā centieni atrisināt Kamerona iekšējās problēmas, nevis centieni risināt Eiropas problēmas. Nacionālas debatas atkal ir izrādījušās svarīgākas par Eiropas mērķu sasniegšanu, un ir vairākas citas Eiropas problēmas, kas ir daudz svarīgākas un steidzamākas. Ka Drīzāk jārunā par Anglijas izstāšanos, nevis par Lielbritānijas izstāšanos, jo Skoti un Velsieši visdrīzāk vēlētos palikt eh, Eiropas Savienībā pat um, Angļiem aizejot. Tā kā mums ir jāatzīst, ka Skotieši Velsieši, Katalāni un Flāmi eh, ir ar savām pašnoteikšanās tiesībām. Paldies! Katāris Penijas kundze tālāk, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Dargie kolēģi, šajā nedēļas nogalē mēs pamodāmies eh, redzējām vienošanos ar apvienoto karalisti, kur tiek veidota divu ātrumu Eiropa, kaut arī mēs eh, ikdienā saskaramies ar krīzi. Dienvidu valstis tiek eh, pamestas vienas pašas, tām tiek ar draudiem uzspiests vienošanās, un tas e, tiek darīts neievērojot vienlīdzīgas attieksmes principus. Padome tikai vēl vairāk pasliktina situāciju saistībā ar nevienlīdzību, ne tikai attiecībā uz ienākumiem. Ap 180 tūkstoši aptuveni Spānijas iedzīvotāji dzīvo citās Eiropas Savienības valstīs un tur kļūst par otrās šķirs iedzīvotājiem. Tā kā šāda vienošanās ir pret 45. un 46. pāntu līgumā par Eiropas Savienību. Un tas rada lielu atšķirību eh, situācijā tām valstīm, kurām eh, ir bijuši liela eh, taupības pasākumi, bet nav bijis iespēja šādu vienošanos panākt. Pa, paldies! Tālāk Balčokungs. Es vēlos citēt eh, dokumentu, kas tika pieņemts šajā samitā. Attiecības starp eh, apvienoto karalisti un Eiropas Savienību balstās uz suverenitāti. Dalība valstis piekrīt, ka Lielbritānija neapņemas virzīties aizvien, uz aizvien ciešāko Eiropas Savienību tas tiks apstiprināts ar eh, līguma grozījumiem, tad, kad Eiropas Savienības līguma tiks nākamreiz uh, grozīti. Šis paziņojums šajā līgumā, šajās vienošanās ietvaros ir ļoti svarīgs. Visi tie likumi, kas norāda uz aizvien ciešāku Eiropas Savienību, neietekmēs apvienoto karalisti, bet tas uh, nozīmē diskrimināciju Cīņa pret diskrimināciju un diskriminācijas nepieļaušana ir viena no Eiropas Savienības vērtībām. Šādām pašām tiesībām ir jābūt arī citām Eiropas Savienības dalību valstīm, kas ir līdz šim uh, eh, bijuši Eiropas Savienībā un cerams, ka Ungārija izmanto šo iespēju. Paldies! Tālāk vārds nākamajam runātājam. Kur, vai viņš ir telpā? Jā, lūdzu. Šogar kungs nezinu, vai šo vienošanos saukt par diplomātisku uzvaru, bet eh, šis līgums ir drīzāk, eh, šī vienošanās ir drīzāk tāda, kas mazina bažas vienai konkrētai dalību valstī. Protams, ka eh, tās koncesijas un piekāpšanās, kas ir veiktas, ietekmēs apvien, ne tikai apvienoto karalisti. Un, protams, ka Eiropas Savienībā Lielbritānija būs labāk nekā ārpus tā. Bet ir jārisina dažādi izaicinājumi, ekonomiskie, finanšu un citi globalizētā pasaulē, bet daudz spēcīgāka un, Eiro, daudz spēcīgāka un stabilāka Eiropas Savienība ir nepieciešama. Bet mums jāuzmanās, lai ar šādu vienošanos neatvērtos durvis īpašām prasībām no citām dalību valstīm attiecībā uz to īstermiņu vai ilgtermiņa īstām vai iedomātām problēmām. Paldies! Juans Fernando Lopes Aguilārs tālāk. Vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji! padoms secinājumi parāda mums, kāda ir situācija. Šobrīd mēs eh, redzam, ka labāk ir pieņemt šo vienošanos nekā noraidīt to, jo tad Lielbritānija varētu izstāties, un tās ir kā eh, reakcija un atbilde uz Kamerona eh, kungu, kura to, to arī ir sašķēlušies. 23. jūnijā Britu iedzīvotājiem ir jālem, vai viņi vēlas palikt vai aiziet no Eiropas Savienības, bet svarīgākais ir tas, ka netika ievērotas procedūras, un to mēs sapratīsim tikai vēlāk, ko tas nozīmē. Cilvēku brīvu pārvietošanās tiesības ir paredzēts Eiropas Savienības līgumos. Ja me, mēs nepiešķiram migrantiem no Eiropas Savienības tādas pašas tiesības kā Lielbritānijas pilsoņiem, un padoms secinājumu saistībā ar bēgļu krīzi joprojām netiek īstenoti, mēs redzēsim, ka problēmas turpināsies arī turpmāk. Tālāk Tomašičs kundze, vienu minūti. Paldies. Paziņojumi, kas sekoja pēc sarunām, uh, radīja mums iespēju, ka abas puses ir apmierināts ar šo vienošanos. Tomēr Britu iedzīvotāja reakcija parāda, ka ir joprojām liels skaits to iedzīvotāju, kas nav apmierināti ar šo vienošanos. Bet tas būs spēkā tikai tad, ja uh, Eiropas Savienība paliks Lielbritānija. Mums Eiropas Savienība vienalga būs uh, jāreformē daudz normas nav vairs eh, piemērotas mūsdienām. Mums ir nepieciešama politiskās varas lielāka decentralizācija gan Eiropas, gan nacionālajā līmenī. Nemuļķosim paši sevi. Ja apvienotā karaliste paliks Eiropas Savienībā, tas neapklusinās miljoniem Britu, kas eh, kritizē šīs savienības pašreizējo stāvokli, bet no otras puses, ja apvienotā karaliste tas neapklusinās daudzos eh, no mums, kas prasa tālākas reformas. Paldies, Fontes kungs! to ότι η πολιτική της Κομισιόν. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Komisija ir bijusi liekulīga un visu laiku ir liekulīga bēgļu jautājumā, un to mēs redzam arī no pēdējiem lēmumiem. Jūs sakat, ka nespējat migrantu krīzē piemērot savienības pieeju. Kas tad notika ar visu spēcīgajām Eiropas Savienības iestādēm, kas spēja uzspiest memorandus un taupības pasākums, vai tās ir tās pašas e, iestādes, ja jūs pēkšņi nevarat vairāk neko izdarīt? Janvārī 60 tūkstoši bēgļu e, nonāca Grieķijā, un viņi var palikt e, pie robežām, kas savu, savā, savukārt piesaistīs vēl vairāk, kādu miljonu ar papildus bēgļiem. Kā jūs panāksiet, ka Dublina atkal darbojās? Dublins regula. Tagad mēs redzam eh, situāciju, kā ar NATO patruļām tiek eh, risināts šīs problēmas, bet tas de facto pasliktinās situāciju. Un mēs nonāksim ģeopolitiskā uh, E, problēmās. Ir lietas, ko var darīt ar Grieķiju, bet e, izskatās, ka ir lietas arī, kuras nevar. Viss atkarīgs no tā, kāda Eiropa jūs mēģināt veidot. Paldies, Konstantinos Papadakis tālāk. Paldies. Nemuļķosim paši sevi. T tieši padoms lēmumu īstenošana, nevis to neīstenošana, Eh, panākusi to, ka tūkstošiem bēgļu joprojām atrodas Grieķijā. Februārī padomu pieņēma ieteikumus, īstenojot robežu kontroli, atļāva robežu slēgšanu, eh, bēgļu nometnes un žogu būvēšanu un citas eh, valdības var tagad izvēlēties sev lēto darba spēku, ko tās vēlas. Un tagad ar eh, Grieķijas eh, valdības eh, atļauju NATO vilks spēs brīvi darboties mūsu teritorijās. Grieķijas iedzīvotāji, ja tiem netiks palīdzēts, mums arī jā, jācīnās pret rasismu un fašismu, un jāpalīdz eh, bēgļiem nonākt pie iz, izvēlētās eh, gala eh, mērķa valsts. Paldies tālāk, Spirakī kundze. Paldies priekšsarētāji. Vicepriekšsarētāji Dobrovskungs. Mums jābalstās uz kopīgu rīcību, jo tikai tādā veidā mēs varēsim panākt savus mērķus. Kas notiks ar piespiedu bēgļu sadalīšanu? tiek eh, sacīts, ka tas var netikt īstenots, bet tad būs jāmaksā soda naudas tām valstīm, kas neīsteno šo lēmumu, ka tās varētu nesaņemt eh, struktūrālā fonda līdzekļus. Vai tiešām eh, tāds valsts varēs rīkoties, kā viņām ienāk prātā, piemēram, kā Ungārija? Vai nebūs tā, ka tiek pārkāpts starptautiskās tiesības? Vai tāda valsts kā Turcija varēs eh, turpināt pārkāpt starptautiskās tiesības? Mēs ne, nevēlamies, lai katrs dar kā grib, ir jābūt tomēr kārtībai. Paldies tālāk, Brennenkungs. Paldies, un es ceru, ka neesmu vienīgais, kurš ir nobažījies par eh, to, ko eh, Ziemeļīrijā Demokrātiskā unionistu partija uh, dara. Viņa, kā jau viņu nosaukums norāda, viņa ir unionistu partijā. Ja apvienotā karaliste izies no Eiropas Savienības, tas radīs jaunu referendumu prasīšanu Skotijā, un tad nebūs apvienotā karaliste kā tāda, un tad arī uh, bez svētā eh, St. Andriju karoga nevar būt īstas savienības apvienotās karalistes. Kā šāda partija var saukties kā unionisti, bet eh, strādā pret eh, savienības saglabāšanu? Bainiet savu nostaldies. Amore. Jums ir par reglamentu? Jā, man ir par reglamentu. Es pieteicos Eh, brīvā mikrofona procedūrai pēcpusdienas pašā sākuma posmā. Nezinu, kāda bija atlases kritērija, bet eh, kas notiktu, ja kaut reizi vairāk eh, kā 50 cilvēki no 750 ierastos, ja nav izredzes runāt tiem dažiem desmitiem, kas tiešām reāli ierodas. Paldies! Pamove, uh, Paldies, eh, Keš, DLA procedūrā ir tā, ka mēs mēģinām maksimāli daudz cilvēku iekļaut sārakstā, bet ir jābūt arī zināmai proporcijai starp lielajām mazajām frakcijām tomēr. No nu, lielākajām frakcijām es uh, eh, izvēlējos trīs eh, runātājus, no mazākajām divas, divas runātājus. Nu, no viena tiem, kas nepieder pie politiskajām grupām, jūs kolēģi no Ungārijas, no jums pašas pārtīs arī dzen deva vārdu, un vēl kādam arī no, no, nepie, no tiem, kas nepieder nevienai frakcijai. Tā kā jūs bijāt uh, Trešā, kas pieteicās no bezpateiskās grupas, nu, diemžēl eh, jums vec tu neatradās, es divas jau iekļāvu šajā sarakstā, un es domāju, ka es ļoti mm, tā proporcionāli biju sadalījis šajā plenārsēdē. Nu, un tagad mūsu vidū ir komisārs Dambrovskis, viņam ir vārds. Nu, lai iepazīstinātu mūsu ar komisijas uh, pēdējo paziņojumu. Paldies, priekšstādātāji! Cienījamie parlamentārieši! par uh, sarunām ar Lielbritāniju. Valstu un valdību vadītāji vienojās uh, par noteiktu līgumu ar ministru tādā Kamerona kungu pagājušā nedēļā, un tagad lēmums atrodas uh, Britu tautas uh, rokās. Junker kungs, uh, komisijas priekšstādājs sacīja, jā, referenduma rezultāts būs pozitīvs, tad komisija nekavēties sāks strādāt pie tiesību aktiem, liks tos galdā, gan padomē, gan parlamentām, lai šis, eh, šī vienošanās stātos spēkā. Par bēgļu krīzi. Eiropas komisija strādā nenogurstoši dienu un nakti, lai atrisinātu šo krīzi, lai pieliktu punktu bēgļu plūsmai. Un uh, eh, esam pārliecināti, ka vienīgais ELS risinājums var būt tikai kopējs Eiropas risinājums, ja nepieciešams sadarbības starp dalību valstīm, lai īstenot jau panāktās vienošanās. Un eh, pozitīvie, pirmie pozitīvie signāli jau ir vērojami. Mūsu ārējās robežas ir pārvaldīts labāk, ir izveidot jaunu bēgļu centri, tiek strādāts pie atgriešanas politikas, un eh, komisija nāks klajā ar papildus pasākumiem, lai uzlabotu esošo situāciju pavisam drīz. Mēs sadarbojamies ar mūsu ārējiem partneriem. Šī sadarbība ir ārkārtīgi svarīga. Tiksimies ar Turcijas pārstāvjiem, tātad eh, paredzēta samita tikšanās 7. mājā starp Eiropas Savienības un Turcijas uh, vadošiem politiķiem, un tas viss liecina par to, ka meklējam koordinētu krīzi, ko, koordinētu atbildi bēgļu krīzē. Paldies. No, nu, jetzt geht's. Danke sehr, Herr Kommissar. Paldies, Dambrovska kungs. Līdz ar to mēs esam uzklausījuši.